Good afternoon. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Sāksim no atkal strādāt. Um, before going to our... Un tālāk. Pirmais, pirms mēs sākam uh, runāt, es vispirms gribu šeit sveikt Danielu no I, bet man ir pāris paziņojumi. Ekon sanāksmē 24. martā es informēju komiteju par koordinātu izvēlēto tēmu nākamajā ekon atvēlētajā laikā. Tad īstenošanas pasākumu kontrole bija šis temats, bet viens temats toreiz netika pieminēts. Un tāpēc pilns saraksts ar visām apspriežamajām tēmām ir kredīti izvērtējumu korekcijas, atbilstīgas atalgojuma politikas, Omrel un īstenošanas tehniskie standarti par ārējā kredīta izvērtējuma um, iestādēm. Nu, lūk, tie tie jautājumi, ko mēs apspriedīsim šai te. Šai laikā, kas mums paredzēts. Mums būs viedokļu apmaiņa attiecīgi tagad ar Danielu Nujī. Tā ir publiska uzklausīšana, un viņa mūsu komitejai liks priekšā pirmo ikgadējo ziņojumu, ko sagatavojas ECB, jeb Eiropas centrālā banka par 2014. gadu, atbilstīgi regulē par SSM, jeb vienoto uzraudzības mehānismu, un šis pirmais ikgadējais ziņojums šķiet ir nonācis pie visiem no jums. Tur ietverti tādi būtiski pavērsiena brīži, tie arī atspoguļot, kā mēs labi zinām. Kā jau zinat, 14. novembrī pagājušajā gadā ECB uzņēmās pilnas uzraudzības pienākums SSM kontekstā, pēc tam, kad gadu bija gatavojušies, ļoti intensīvi gatavojušies šim pasākumam, un tāpēc pirmais Banku Savienības pilārs faktiski beidzot kļuva par tādu operatīvu darbojušamies pasākumu, un tāpēc tas bija būtisks solis uz priekšu Eiropas Savienības ieguldījumā kredīti institūcija kopējā kopējās darbības stabilitātes un finanšu sistēmas veselīguma veicināšanā. Un gribu teikt paldies uh, Danielai Nui par lieliski paveikto darbu, par tiem rezultātiem, ko viņi sasnieguši un turpina uh, sasniegt, nodrošinot Eiropai šo lielisko pārbaudes pīlāru. Uzskatu to par tādu veiksmīgu stāstu Protams, ka kopējā uzraudzības konverģence ir ļoti būtiska, un ar to ir saistīta arī virkni problēma jautājumu, ko mēs gribēsim ar jums apspriest. Sākumā gribu uzsvērt divas lietas, ko uzskatu par tādām, nu, visai svarīgām no vienas puses. Jāsaka, pirmajam pīlāram ir arī virkne šķēršļu un barjeru. Jūs noteikti par to runāsiet. Un otrs pīlārs, ja pasākumu, īstenībā pasākumu, tad, protams, ir atkal tāds nākamais punkts, kur mēs runājam par tādām lietām kā prognozējamību, paredzamību, mm, stabilitāti. Un kā to visu salikt kopā, kā nodrošināt šo konverģenci. Un ir zināmas, protams, arī tādas, nu, pilnvaras pašu ziņā, bet pārskatāmībai arī jātop nodrošinātājai. Un vēl viens būtisks jautājums. Kā rast to labāko līdzsvaru starp nepieciešamību eh, nodrošināt spēcīgu banku kapitalizāciju, ņemot vērā visus šos ar akcionāru līdzekļiem glābjamo banku vari, variantus, un no, no otras puses tātad šo, šīs procikliskās sekas, ko šāda veida kapitalizācija varētu radīt. Tādējādi radot grūtības izaugsmai. Nu, lūk. Nedomāju, ka ir pieejams tāds vienkāršs atbildes uz šiem jautājumiem. Tie ir tādi milzīgi izaicinājumi, kas ir mūsu priekšā. Nu, un tā ir jā, pāris problēma, ko šai kontekstā gribētu ar jums apspriest, bet es domāju, ka jūs noteikti saņemsiet arī daudz jautājumus no kolēģiem, bet vēlreiz paldies, ka esat ieradusies un lūdzu došu jums vārdu. Labu pēcpusdienu visu, visiem, godētie deputāti! Liels paldies, ka esat mani šodien šeit uzveicinājuši, lai es jums varētu likt priekšā pirmo ECB ziņojumu par uzraudzības pasākumiem. Šis ziņojums nav kā daļa no kopējā demokrātiskās atskaitīšanās uh, ietvara SSM izveidas kontekstā. Šis ietvars ir ļoti svarīgs elements, nodrošinot uh, atbalstu mūsu centieniem nodrošināt tādu efektīvu uh, uzraudzību, kas savukārt veicinātu banku sistēmas veselīgumu, kas savukārt nāk par labu Eiropas pilsoņiem. Un tāpēc ārkārtīgi liels gods man ir būt šodien šeit un likt jums šo ziņu priekšā. Jums, kas esat Eiropas pilsoņu pārstāvi, izklāstīšu jums galvenos elementus, kas iekļaut ziņojumā par 2014. gadu un arī uzklāstīšu jūsu jautājumus. Šī iespēja mums piedāvā iespēju pārdomāt paveikto darbu kopš SSM regulas stājās spēkā 2013. gada novembrī. Un domāju, ka jūs varbūt man piekritīsiet, ka zināmā mērā tas, protams, nozīmē daudz darba. Tā pašā laikā šāda veida jaunam pasākumam, struktūrai kā SSM, tas piedāvā iespējas apspriest mērķus, prioritātes, kas būtu tālāk ievērojams turpmākajā darbā. Tāda kā inventarizācija attiecībos es sem pirmo gadu šobrīd ir notikusi un gribu atgādināt, ka es sem tik izveidots kā viens no galvenajiem komponentiem Banku Savienībai, lai pārliecītos, ka nodrošināta spēcīgi, nodrošināt spēcīgi uzraudzības standarti, kas tad tiek arī konsekventi piemērot visā Eirozonā. Integ tas ir integrēts Eiropas uzraugs un tādējādi veicina tādu pārliecību, stabilitāti banku sektorā, tāpat arī veicina pilsoņu uzticēšanos tirgumu eh, un eh, kredīti iestāžu pretošanās spēja dažāda veida riskiem un triecieniem. Un tāpēc eh, SSM darbība, protams, ir ārkārtīgi svarīga institucionālam ietvaram Eirozonā. Pirmām kārtām jau tas nebūs nekāds pārsteigums, ka SSM izveidošana nebūtu nebija viegli. Šī pasākuma apjoma vien bija bezprecedenta un prasīja tādu visaptvarošu, harmonizētu, skaidri definētu standartu ieviešanu. Šī iemesla pēc mēs pieņēmām vienot rokas grāmatu uzraudzībai un publicēto banku uzraudzības gidu. Otrām kārtām ļoti svarīgi katram uzraugam, protams, ir nodrošināt labu cilvēku kapitālu. SSM bija vajadzīgs liels skaidrs augsti kvalificētu darbinieku. Lemīgā kārtā mēs varējām šeit izmantot ekspertīzi un zināšanas, kas ir daudziem nacionāliem uzraugiem. Rekrutēšana un darbā pieņemšanas process radīja milzīgu interesi pieredzējušu darba ņēmēju vidū un eh, veiksmīgi izdevās arī kandidāts atlasīt. SSM eh, šobrīd var smelties no tās pieredzes, kas nākus no visas Eiropas un pat tālāk vēl, jo mēs, piemēram, steņiem, mums arī, piemēram, arī darbaņēmē no auditoru, revidentu, baņķieru vidus. Turklāt SSM bija vajadzīgi tīri praktiski piemērojums infrastruktūras, piemēram, ļoti jaunas modernas IT sistēmas, atbilstīgas pārvaldības schēmas, kas vienlaicīgi pār, pār, ļautu pieņemt straujas lēmumus kas attiecas uz visu šo institucionālo prasību izpildi, tika lielā mērā izmantot arī pašreizējo ECB dienestu atbalsts. ECB bija atbildīga par Eirozonas banku uzraudzību piecus mēnešus, gan tiešā, gan netiešā veidā. Un tīri institucionāli un organizatoriski e, ir izpildīts šis uzdevums un gūts būtisks progress. Bet, protams, ka pieredze jau ir tas labākais skolotājs, un mēs turpinām mācīties. Ļaujiet man tagad izklāstīt jums atsevišķus galvenos elementus, kas iekļauti ziņojumā. Manuprāt, veiksmīga visaptvarošā izvērtējuma noslēgšana ir viens no tiem pavērsiena brīžiem, jeb stūrakmeņiem, ko esam, ko mums ir izdevies noteikt. Bija pilnīgi bez, ārkārt ārkārtīgi plaša kvalitātes noteikšana ar stresa testiem, tūkstošiem ekspertu izgāja cauri vairāk kā 800 atsevišķu banku portfeļiem, e, izvērtējot kredītu 193 tūkstošu aizņēmējiem. Analīzes rezultātā izdevās identificēt kapitāla trūkums 25, ban 25 bankās Veiksmīgs šīs izvērtējuma noslēgšanās bija priekšnosacījums tālākai veiksmīgai SSM darbu uzsākšanai, kas turpināsies tur pirmām kārtām. Uz, tik uzlabota pārskatāmība un jaunie uzraugu piekļuvi virknei datu, kas savukārt ļāva apkopot zināšanas par bankām, kas ir pakļautas SSM uzraudzībai. Uh, Turklāt tas bija saistīts arī ar to, ka tika spēcinātas pārbaudīto banku bilances, un SSM varēja uzsākt uzraudzības darbus tādu, nu, uzticamu pamata. Un domāt par to, kā, pie, kā nodrošināt rezultātus. Mēs tāpēc nācām klajā, lūk, ar tādiem pamatīgiem, eh, labiem datiem, sadarbojoties ar nacionālajiem uzraudzības iestādēm un arī Eiropas banku uzraugu iestādi Definējot un identificējot kapitāla trūkumus stresa testu rezultātos, protams, sapratām, ka tas ir tikai darba sākums. Nu, mēs esam pārgājuši pie tālākas uzraudzības uz korģēju, attiecībā uz korģējošiem pasākumiem, kas nāk kā seka šai pārbaudēji. Kopējā uzraudzības komanda, jeb GST, kā mēs to saucam, kontrolē, ka bankas šos mūsu identificētos e, faktus ņem vērā un konsekventi tālāk ie, mm, īsteno dažādu veidu korģējušus pasākumus, ko esam ieteikuši. Un turklāt arī šos trūkumus cenšas novērst pēc iespējas ātrāk. It īpaši šeit runājam par eh, pak, ris, eh, riska pozīcijām, kas attiecīgi jāsamazina tā, lai finanšu pārskatos tas attiecīgi parādītos. Gadījumos, kad tas tā nenotika, eh, otrā pīlera kapitāla prasības jā, bija jānodrošina. Tāpat arī GST pārbaudīja portfeļus, kas nebija ietverti vispārējā novērtējumā, kur, piemēram, arī varētu atspoguļties būtiski riski. Ļaujiet man tagad sniegt jums pārskatu par uzraudzības prioritātēm, ko esam identificējuši šim pirmajam darbības gadam. SSM brokas grāmatas papildināšana, izplat, eh, paplašināšana, ņemot vērā trīs galvenos faktorus - makronisko situāciju, regulējošo vidi un galveno SSM banku sektora risku. Runājot par tiešo uzraucību, te runājam par 23 banku grupām, un mēs izvērtējam biznesa modeļu darboties spēju, tīpašu uh, peļņas eh, virzītāju faktoru izvērtēšanu. GFT turklāt pievēršas eh, banku risku apetītes izvērtēšanai un attiecīgi šādas apetītes sasaistī, sasaistīšanai ar pārvaldības līmeņiem. Izējas punkti šai kontekstā ir pirmām kārtām vispārējais izvērtējums, tālāk tālākais process, jeb otrais pīlārs ar pasākumiem, jeb SREP, kā mēs to saucam. Uh, un pēc tam tiešā uzraudzība un konstatējumi par to, cik daudz tiešā kapitāla bankai nepieciešams turpmākajos gados. Svēto riska aktīva izvērtēšana arī ir mūsu uzmanības lokā, un mēs pavisam drīz uzsāksim pārskatu par banku iekšējo modeļu atkārtotu validēšanu likviditātes uzraudzība attiecībā uz visvairāk riskam pakļautajām bankām joprojām būs mūsu prioritāte 2015. kredītriski arī būs darba kārtībā jo GST pievērstīsies eh, tām riska pozīcijām, ehm, kreditēšana, tāpat arī kiberrisks, datu integritāte. Runājot par netiešo uzraudzību, uz tādām netik svarīgām iestādēm prioritāte ir finalizēt ECB uzraudzības pieejas tālāku ehm, attīstību sadarbībā ar nacionālajiem uzraudzības iestādēm nodrošinot zināmus standartus. Tas notiks eh, nu, kombinācijā ar vietējām zināšanām, izmantojot samērīga, pro, samērības procesu un kopējas metodoloģijas. Arī šai kontekstā prioritāti dodam pasākumiem, kas ļauj pārliecināties, ka ir adekvāts fokus un sistēmisks būtiskums mūsu darbībai attiecīgā riska līmenī. Gala mērķis ir veicināt paraugu praksi, uh, nacionālo uzraudzības iestāžu kontekstā un pārliecināties, ka ir nodrošināta rezultātu konsekvence. Horizontālās aktivitātes arī pastāvēja šeit. Prioritātes 2015. gadam ir veicināt uzraudzības pieeju harmonizēšanu SSM, veicināt daudz intruzīvāku banku uzraudzības pieeju un izveidot tādu robustu informācijas apmaiņas sistēmu, uh, dažādos sadarbības līmenēs ar nacionālajiem uzraudzības iestādēm, bankām un citām varas iestādēm. Mums ir vienmēr bijis skaidrs, ka uzraudzības prakses harmonizēšana nebūs iespēja bez regulātorās harmonizēšanas, un šī iemesla pēc ECB šobrīd ļoti uzmanīgi skatās uz nacionālajām iespējām samazināt fragmentēšanu SSM ietvaros šis, re, šī regulētoriskā harmonizēšana ir ļoti svarīga, lai mēs varētu uzlabot banku kapitāla kvalitāti un tādējādi uzlabot banku kapacitāti mm, izturēt zaudējumu situācijas. Turklāt gribu uzsvērt, ka tam visam fonā ir ļoti svarīgs arī tehniski rakstura prioritātes. Esam jau pieņēmuši tādu kā kulturālu pieeja, respektīvi kopējas uzraudzības kultūras izveidi SSM ietvaros. Izaicinājums šeit pārsvarā tāds iekšējas dabas mm, E, jāpadara šī organizācija par darboties spējīgu, tā lai tā, tā dabi, tādā dabiskā kārtā, organiskā kārtā varētu darboties sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem. Gaistai koordinātori tika pieņemti darbā, e, ņemot vērā arī viņu pārvaldības e, prasmes, ne tikai uzraudzības prasmes turklāt veicinām šo sadarboties spēju ar dažāda veida regulārām tikšanās, esam izveidojuši sadarbības tīklus, Un ir ārkārtīgi, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie kvalificētie darbinieki, kas ierodas pie mums un strādā un dodas arī citur uz Eiropā, viņiem ir tāds kopējs etos un kopēji mērķi. Noslēgumā gribu teikt lūko, atsaucoties uz mūtu misijas paziņojumu, kopējā SSM mērķis ir uzlabot uh, bankus uzraudzības kvalitāti un konsekvenci, Bankas, protams, darbojušās pāri robežām ļoti ilgu laiku, bet banku uzraudzība Eiropā agrāk pārsvarā tomēr bija ļoti fragmentēta. Bet, lai sasniegtu šo mērķi, mums nepieciešams kon e, konverģēt ne tikai uzraudzības praksi, bet arī banku regulējumu. Šis daudzveidīgums Eiropas e, noteikumu transponēšanā katrā dalībvalstī joprojām ir būtisks šķērslis mūsu darbam. Uh, ir vajadzīga tālāka harmonizēšana šai jomā, nu, piemēram, runājot par kopējām definīcijām par to, kas ir kapitāls, ir īpaši, tāpat arī samazinot atšķirības, kas izriet no nacionālajām e, iespējām ar manevrēšanas spēju jomā. ECB ir vajadzīgs, piln, vajadzīgs pilnībā harmonizēt šo eirozonas regulējošo vidi tā, lai banku sistēma patiešām būtu droša. SSM cenšas nodrošināt patiešām tādu vienotu priekšrakstu grāmatu un eh, SSM atbalsta, protams, šai kontekstā arī šo nacionālo manevrēšanas iespēju un tādu elastības elementu, bet SSM var efektīvi darboties tikai tad, ja šī regulējošā vide tomēr ir ar vienādiem spēles noteikumiem. Kredītiestādēm jau ir skaidrs, ka mm, ka šie, šī uzraudzība notiks ļoti efektīvi, lai arī tas nu pat ir mm, noticis tikai piecus mēnešus, bet viņi jau ir pārliecināti par to, ka mēs esam pilnīgi apņēmības pilni uzraudzīšanu īstenot arī attiecībā uz dividendēm. Mēs šobrīd eh, organizējam pāraudzības procesu, strādājam kopā ar bankām pie tiem grūtajiem jautājumiem, izpētām viņu atbildes un veicam arī turpmākus pasākumus savlaicīgā veidā. Uh, ir vajadzīga tāda spēcīga uzraudzība, kas vienlaicīgi būtu godīga un ne, nedrīkstam izmantot tādu pieeju, kas tā kā vienotu risinājumu piedāvot pilnīgi visiem. Mums ir pilnīgi noteikti vajadzīgi tādi uzraudzības punkti ar attiecīgi izvērtējumu, nodrošinot konsekvenci. Un šī uzraudzība tad tiek attiecīgi piemērot katras kredītiestāžu tipa specifikai. Ba, mēs ņemam vērā banku daudzveidību. Tas, protams, tīri no finanšu stabilitātes viedokļa raugoties, ir ļoti svarīgi. Bankām ir jābūt da dažādām. E, katrā ziņā šādu tālāku konsekventu pieeju izstrāda būs, protams, salīdzinoši sarežģīta. Tieši tāpēc mūsu organizācija ir tik liela. Ir jāspēj nodrošināt arī šis pārējais, pārējais posms darbības starp regulējumu nomaiņu. Pagaidām regulējums vēl nav pirmo pilnībā piemēram, piemēram CDR2, vienotais uzraudzības mehānisma regula, eh, banku darbības eh, noregulējuma, regu, eh, noregulējuma priekšraksti un tā tālāk. Un katrā ziņā SSM iz, tika izveidots, tas, tas bija liels un sarežģīts darbs, bet varu jums tagad apgalvot, ka mēs esam gatavi darboties un esam gatavi nodrošināt mērķi izpildi visaugstākajos standartos. Paldies! Very much. Uh had indeed. Uh... Paldies! Tiešām uh, regulatīvās vīdes uh, harmonizācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu banku sektoru tādu konverģenci un uh, mūsu iestādi, protams, uh, apsveic visus centienus, kas veic šādā virzienā. Tagad vārds uh, deputātiem. Paldies, priekšstādētāji! Un paldies uh, par pārskatu, senās bankas um, pārstāvē. Saka, Balta kungs. Jūs ar saviem uh, līdzstrādniekiem tiešām esat paveikuši tādu nu, ja, iespaidīgu darbu apjomu. Un šīs uzklausīšanās sākumā tas ir būtu jāatzīst. Nu, un es skatoties uz to, tomēr vēlos koncentrēties uz kādu jautājumu šodien, kas man un arī dažiem maniem citiem kolēģiem arī tūs uz sirdī, proti, tālajošās rekomendācijas. Visiem rekomendācijas, arī rekomendācijas centrālajā bankā attiecībā uz dividendu politiku. Līkundze, eh? runājot par kapitāla mm, grieztiem, mēs teiksim, ja ir kāda, kādas kāda pārkāpuma attiecībā uz kapitāla ierobežojumiem, vajadzētu tātad dot iespēju uh, realizēt savu dividendu politi, politiku. Tas būtu tā kā saprotams, bet jūs pieņemais lēmums ir, ir tāds diezgan tālījoši. Jūs vēlaties uh, tieši uzraudzības institūciju, kas uh, savā ziņā mums nu, netieši iejauktos arī dalību valstu kompetencē, dalību valstu iestāžu kompetencē. Nu, un vienlaikus ir nemīlēcīga attieksme pret uh, bankām, kas uh, piedalās SSM mehānismā dalību valstīs. Uh, sākumā citām Eiropas Savienības bankām, kas uh, tur varbūt nepiedalās. Lūk, tā kā šai sakarā man ir trīs uh, konkrēti jautājumi. Pirmkārt, cik uh, tiesiski pamatots ir SSM mehānisms un, un uh, šī mehānisma tāda pašā piemērošanas joma. Otrkārt, uh, SSM uh, mēģis ir atbilstoši tātad. Tā, tā, um, pastāv šiem tirgus mehānismiem, tomēr nevajadzētu iejaukties peļņas sadalē. Un treškārt, uh, nevienlīdzīga attieksme starp bankām, kas ir SSM mehānismā un kas uh, tajā, tam nav pieslēgušās. Vai uh, es pareizi saprotu, ka ir šāda nevienlīdzība, nevienlīdzīga attieksme? Nu, šīs tēmas pieminēja, tāpēc, ka tās man ir svarīgākās. Un svarīgi mm, šis tēmas. Uh, Tātad parlamentam ir īpaši svarīgs, tāpēc arī vēlas dzirdēt jūsu viedokli. Paldies! Mēs um, paldies par šiem jautājumiem, par dividendēm. Sākšu ar to. Nu, patiesi mūsu rekomendācijas nu, pārsvarā, manuprāt, ir tādas loģiskas vienkārši, jo bankas ir sadalīts trīs kategorijās, nu, mūsu dēļ raugoties. Pirmā kategorija tā, kas pilnībā atbilst um, patreizējiem un nākotnē plānotajām kapitāla prasībām, patreizējām un. Uh, un, un tātad eh, CRD4 tās augstiem modelim, un eh, šīm bankām ir zināma manevra iespēja. Otra kategorija, tātad pārsvarā tās bankas, kuras eh, atbilst patreizējiem regulējumam, bet kurām nākotnē ar, ar nākotnes kapitāla regulējumiem, pēc tam, kad CD4 tiks pilnībā ieviest, būs zināmas grūtības ar atbilstību. Šīm bankām esam devuši trīs gadus tātad sācumā ar iepriekšējā gada tātad eh, stāvokli ielīdz līdz pilnīgi ir norma ieviešanai, tā kā viena treš, trešdaļa no, no trajektorijas attiecībā uz pilnīgi atbilstību regulējumam jau vajadzētu paveikt eh, šajā gadā. Turpmākajos gados tad attiecīgi nāksies eh, ies varbūt nedaudz labāk. Banku pēļņam šķiet um, varētu tā kā augt un, un līdz ar to būtu tikai loģiski, jo trešdaļa no šī darbiņa pabeigta jau šogad. Nu, trešā kategorija ir um, tā, kurām atbilstoši mūsu visaptvarošiem izvērtējumam ir kapitāla trūkumi. Nepētējums kapitāls, nu tur, protams, dividends uh, uh sadalīt akcionāru vidū nevajadzētu, ja šādām bankām viņam vajadzētu dividendžu ienākums izmantot, lai aizpildītu kapitāla plaisas, tā sacīt. Tas mums šķiet pilnīgi loģiski, un mums, mums pat tas arī tāds proporcionāls risinājums. Es sevišķi rekomendāciju adresējam um, bankām, kur, kurus mēs uzraugam tiešā veidā, tātad politiskākajām institūcijām. Nu, pārējiem mēs devām instrukcijas dalībvalstu uzraugiem, uzraugu iestādēm, ievies šos pasākums atbilstoši proporcionalitātes principam, tā sacīt. Un ņemot vērā arī dalībvalstu banku sistēmu īpatnības. Tā kā mēs paļaujamies uz dalībvalstu uzraugiem, uzraugu iestādēm, viņiem ir zināmas rīcības brīvības, zināmas manevru iespējas īstenojot šo rekomendāciju. Un tāpat arī par attiecībā uz abām banku grupām. Ja tās uzskata, ka mūsu rekomendācija pārkāp kādas sociālās vai, vai, vai likumdošanas prasības, un tad viņām ir iespēja vērsties pie mums, paskaidrot, kādas ir šīs sociālās vai, vai tiesiskās prasības, īpatnības, ja, un tad mēs meklēsim risinājumu kopā ar viņiem. Tā kā to mēs esam ņēmuši vērā. Tātad šīs eh, sociālās eh, juridiskās prasības. Kas attiec uz atšķirībām ar uh, citām Eiropas bankām, nu, es nedomāju, ka tā atšķirība ir akurāt tik liela, jo visas uzraukies tādas. Arī es vēl līdzinājā kapacitātē un arī vairums manu kolēģi savās, savās iepriekšējos darbos. Nu, sekoja rekomendācija par dividendēm. Viņi izdevuši ar Nacionālās sistēmē iestādēs uh, līdzīgas rekomendācijas, varbūt tās nebija saņemtas liela publicitāte. Uh, tik liela rezonance bija izraisījuši sabiedrībā, bet būtība jau tā pati, un tas ir pilnīgi normāli, ka tas, ir, ka tas tā ir, jo patiesībā ir tiešām runa par pilnīgi mm, elementāru loģiku. Teiksim tā. Paldies. Peres. Um, kundze. Jā, es arī gribētu jūs apsveikt un jums arī pateikties. Tas, ko jūs esat paveikusi, kā šīs iestādes vadītāja, uh, ir eh, ļoti labi, jo veselu gadu jūs strādājat šajā amatā. Un šeit Eiropas eh, parlaments tikai var vienīgi jums pateikties par jūsu darbības veidu. Es gribētu jums uzdot jautājumu, kas mm, varbūt eh, īsti neatbilst jūsu mandātam. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat Eiropas centrālās bankas un arī jūsu uh, uzraudzības e, sistēmas e, kapacitāti, e, devalvēt riskus, ko uzņemas liela apmēra bankas. Kā jūs zinat, pašlaik notiek diskusijas par banku nodalīšanu atkarībā no tā, vai bankas ir investīciju vai noguldījumu bankas. Pastāv scenārija, kas paredz iespēju banku uzraugam iejaukties lai izvērtētu uzņemtos riskus. Tātad šeit ir riski attiecībā uz uh, darbību tirgū, un šīs aktivitātes varbūt varētu labāk izvērtēt uh, tirgu uzraugs. Bet uh, jūs varbūt labāk zinātu, kur šos riskus var izvērtēt. Un, ja runa par banku uzraudzību, būtu interesanti dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis sur, sur cette affaire de, de réforme. Euh, Attiecībā uz um, šīm struktūra reformām un uh, tirdzniecības um, aktivitāšu nodalīšanu no banku klasiskajām aktivitātēm, protams, Eiropā mēs uh, ļoti uztraucamies par tā saucamo tirgu veidošanu, tad, tad uh, treidingu, kas arī sastāv daļu no banku darbības. Un tātad te ir runa par dažādu produktu radīšanu tirgu un sekundāro tirgu meklēšanu šiem produktiem. Mēs zinām, ka mūsu ekonomikas ļoti ievērojama daļa e, tiek finansēta bankās, tad, tad tie ir 70-80%. Īstenībā mēs esam pilnīgi pretējā pusē, ja eh, tiek veikts salīdzinājums ar anglosakšu tirgiem. ECB ir par to domājis, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Es arī gribētu norādīt, ka, protams, ir ļoti interesanti un arī ļoti nozīmīgi nodrošināt šādus noteikumus Eiropā. Gandrīz katra valsts pašlaik var pieņemt pati savus noteikumus, un līdz ar to uh, šo noteikumu ievērošana un uzraudzība nav vienkārša. Ja mums būtu Eiropas noteikumi, tad šādā veidā es varētu nodrošināt šo tirgu veidošanas e, uzraudzību un uzņēmumiem e, rastos dažādas iespējas. No uzraugu viedokļa es uzskatu, ka vajadzētu nolikt skaidru robežu likumos Es šeit nerunāju par atbildību vai par lēmumu pieņemšanu, kur tieši ir jābūt šīm robežām, bet es eh, piekrītu um, ECB viedoklim, proti uzraugam ir jābūt eh, manevrēšanas iespējām. Neko nevar noteikt pilnīgi automātiski, neskatoties uz to, kādi kriteriji tiek piemēroti. Varbūt tā varētu būt tā saucamā luksusforu sistēma, bet es eh, domāju, ka mūsu ekonomikai būtu labāk nodrošināt, lai mūsu bankas būtu stabilas un lai uzraugam būtu iespēja pieņemt lēmumus e, katrā lietā atsevišķi, bet, protams, tas būtu viss jādara balstoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Tomēr vajadzētu paredzēt arī elastīgumu šī regulējuma piemērošanā. Tas, protams, mūsu dzīvi nepadarīs vienkāršāku, vienmēr būs jāpieņem lēmumi, par kuriem mums iespējams kritizēt, teiks, ka uh, viss tiek darīts par vēlu vai par ātru, tiek darīts pārāk daudz vai pārāk maz, bet vajadzētu būt iespējai un mums vajadzētu uzņemties atbildību. Thank you. Paldies. Baigslūkas kungs. Paldies. Mums ir sniegs veicu, vai kundze, jūs mūs veidot šeit. Man jautājums par uh, Grieķijas banku finansēšanu un banku uzraucību. Cik zinu, tad uh, Grieķu bankām aptuveni 17 miljārdi eiro, tātad ir eh, šie kredīti. Un uh, tie tātad apdraud uh, Grieķijas banku sistēmas uh, maksātspēju. Un uh, vienlaikus ar, arī ir apdraudēta arī Grieķijas uh, valsts maksātspēja. Un presē ir um, vērot ziņojumu, ka SSM, Grieķijas banku sistēma, man ir uh, debušu rekomendācijas, eh, tā kā nošķirties no, no valsts sistēmas, neiepirkt vairāk valsts obligācijas. Jo eh, SSM un arī Bundesbankas eh, prezidents ir atklāti devis viņam šādu padomu, ka vajadzētu samazināt tātad valsts obligāciju neto apjomu. Un arī ECB padomi, tiek ziņots, ka e ECB padomi ir savukārt eh, tevis pretēja rekomendācija. Pēc SSM vajadzētu atsaukt šo rekomendāciju pēc eh, ECB domām. Lūk, tagad sākumā jautājums, vai tas tā tiešām ir, ka presē, lūk, eh, ziņotājs, ko es aprakstīju, tā ir. Un tad vēl vēl papildus jautājumu, vai tur nav vērojams tad kāds ievērojams interešu konflikts. Jums jūsu funkcijā, tātad nodrošināt banku uzraudzību No vienas puses, un otras puses nu, nodrošina to, ka Grieķu bankas ir maksātspējīgas. Un tas nozīmē, ka nu, tomēr tad, tad viņam vajadzētu neaiziet iepriekšējās valsts obligācijas, ja vienlaikus ECB vēlas nodrošināt Grieķijas valsts maksātspējas spējas nodrošināšanu, tad ECB ir interesi par to, lai valsts obligācijas, joprojām tiktu iepirktas, vai vismaz tiktu saglabātas, ja, Grieķijas banku sistēmām. Un tad tur ir jautājums, nu, kāda kā tad būtu uzticamība jums, kā es esmu priekšsēdē, tā tad mēģināt glābt Grieķu banku sistēmas maksātspēju, ņemot vērā to, ka tas vienlaikus tad, tad, tad var atbildēt Grieķijas valsts maksāt spējas prospekts, tā sacīt. Paldies! Paldies, vēlos pirmām kārtām uzsvērt, ka Grieķijas banku sistēma um, pat labi atrodas daudz labākā maksāt spējas uh, situācijā nekā iepriekšējos gados. Ir veikta banku rekapitalizācija, kas ir veikta um, Grieķijas atbalsta programmas ietvaros pēdējo divu gadu gaitā, un um, šī sistēma arī turpina um, progresēt, tātad banku restruktūrizācija turpinās. Mums vispārīgais izvērtējums pērn arī to apliecināja, ka Grieķu banku rādītāji ir salīdzinoši labi. Protams, šur tur ir daži trūkumi, bet pārstāvā tie, tie tiek eh, arī risināti. Bet, nu, protams, eh, šo progresu pat labāk eh, aizēno politiskā neskaidrība, nedrošība. Situācija valstī ir neskaidra. Un, protams, ir svarīgi meklēt um, ātrus, dzīvotspējīgus um, risinājumus, kas um, mazinātu patriecēju nedrošību, neskaidrību, kas pieliks tai punktu. Nu, vēlos tā papildināt, ka šī nebūtu nav pirmā reize, kad um, Grieķu bankārs ir lūk šādas problēmas. Šīs problēmas ir vērotas um, iepriekš, bet es domāju, ka tagad, pateicoties rekapitalizācijai, kapitalizācijai un, un pār organizācijai bankās. Bankas tagad ir nu, labākā stāvoklī, ar šīm problēmām tiktu galāk nekā līdz šim. Otrkārt, mēs esam uzrauga iestāde. Nu, tādēļ mēs tieši turam roku uz pulsa, attiecībā uz situāciju Grieķu bankās mēs bieži sazvanamies ar, ar Grieķiem, apspriešot banku likviditātes jautājumus. Ar tāpat jautājumu par e, noguldījumu aizplūšanu. Es arī sākumā šeit e, noguldījumu aizplūšanas temps bija ļoti strauši. Un e, rūpīgi sekojam līdz šo banku maksātspējai tiešām. Un daram to, kas jādara, kas mums kā uzrauga iestādēji būtu jādara, lai palīdzētu aizsargāt šo banku likviditāti un novērst to maksātnespēju attiecībā uz datiem eh, avīzē, ko jūs norādījāt, eh, preses datiem, nu, pilnīgs muļķības jāsaka. Jā, izklausās pēc, pēc eh, interesanta stāsta, bet tas, šis stāsts nav vienkārši nav patiesa, viņš nav mm, precīzs mums mm, patreizies apstākļos nekādā ziņā neesam pārkāpuši savas uzraudzības funkcijas. Paldies, Tojerkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Līkundze. Paldies jums par sniegto pārskatu un jūsu gatavību sniegt atbildes arī mums. Nu, likumdevējs ar uh, likumiem, kas tagad ir mūsu rīcībā, ir nu, noteikti tādu tiesisku satvaru, kas uh, ņem vērā banku daudzveidību Eiropā. Nu, un interpretējot šo, šos um, likums un tiesību aktus atbilstoši parlamentam, nu, likumdevēja mērķis nav uh, uh, tātad uh, radīt tādas nu, lielas uh, struktūras banku tirgu, bet uh, turpinās jautājums pat, uh, diskusija par tādu jautājumu, vai banku uh, uzraudzība caur uzraudzības iestādēm uh, atbilstoši tātad uh, konkrētai uh, informāciju par regulatīvām izmaksām. Mazām struktūrām tas būtu sarežģītāk nekā lielām bankām. Jautājums lokāts man. Kā jūs raugāties šo problēmu? Vai esat gatavi raugoties no ECB viedokļa un SSM viedokļa? Rūpēties par to, lai banku uzraudzība nenovestu pie banku struktūra izmaiņas. Nu, bieži vien mākslīgas struktūra izmaiņas. Un konkrēti jautājums, vai tiesa kā ECB kredītņēmējiem, kas tad, tad vairāk kā 50 tūkstoši eiro apjomā ņem, tātad kredītus pieprasa datus par, par, par reliģisko piedarību un citiem sociālo statusu un tā tālāk, kādēļ, nu, piemēram, seksuāla orientācija, varbūt to arī vēl paģērēs, tad, domāju, dažādi citi jautājumi, kādēļ tas nepieciešams centrālajai bankai. Uh, no datu aizsardzības viedokļa. Es uzskatu, ka šādu datu pieprasīšana ir problemātiska. Es nesaprotu, arī kāds tiesiskais pamats. Lūk, tā kā vēlos saņemt uh, atbildi ši, uz šiem jautājumiem, manuprāt, tas ir ārkārtīgi zīmīgi, ka ģimenes stāvoklis un uh, reliģijas reliģiskā piedarība uh, visiem, kas, kas uh, ņem kredīt, kas, kas, kur apjoms pārsniedz 5000 eiro, tiek pieprasīt, manuprāt, tas nav pareizi. Varbūt šī informācija kļūdē. Well, regarding the uh, regular. Nu, kas attiecas uz uh, regulāru atskaitīšanu, ziņošanu, tad informāciju, ko mēs ieprasām no bankām, nu, protams, tās ir zināmas izmaksas, mums ir jābūt saprātīgiem, proporcionāliem. Un situācija ir tāda, ka, nu, jāsaka, dažādās valstīs es uh, esmu ieviešanas sākumā informācija bija atšķirīga. Dažas stāvībās pieprasījums no bankām vairāk informācijas, cits mazāk. Uh, Tā kā atsevišķām bankām tur nekas nemainās. Tātad netiek pieprasīts vairāk informācijas kā līdz šim. Citām bankām savukārt, kas varbūt līdz šim varbūt nesniedz daudz informācijas, sevišķi runa par mazām bankām, nu varbūt tagad sloks mums nedaudz lielāks. Protams, ja jūs sākat no nekā, tad katrs, katrs papildus nieks jums šķiet kā nu, tāda diezgan būtiska lieta. Bet tas ir saprātīgas eh, prasības un eh, ir izstrādāts vadlīnijas un eh, iemesls, kāpēc jābūt. Jā, nepieciešama šāda informācija. EBA vadlīnijas par atskaitīšanos ir pieejams. Tā kā mēs spēlējam pēc EBA noteikumiem, tā teikt, EBA e e no savas puses ir veikusi lielu darbu, lai harmonizētu šo te regulāro banku atskaitīšanās mehānismu. Nu, un to arī darām šo, viņ, šīs viņa atlīnijas arī izmantojam. Es piekrītu, ka uzraugu nolūka mēķi nevajadzētu būt mainīt banku sistēmas struktūru, to mēs arī nemēģinam, un es nedomāju, ka atskaitīšanās maksas, atskaitīšanās uh, uzliktais sloks uh, novadīs pie tā, lūk, jau, ka, ka teiksim, kaut kā mākslīgi mainīs banku struktūru. Attiecībā uz to informāciju, ko jūs pieminējāt, ko it kā pieprasot, uh, centrālā banka, nu, es mākātīgi pārsteigt, es pirmo reizi to dzirdu. Es esmu spēcīgi, protams, šādu raksturu informāciju pilnīgi noteikti nevajadzētu pieprasīt no kreditoriem. Varbūt, kad ir tādas bankas, kas to pieprasa no saviem klientiem, uh, tātad piešķirot viņiem kredītu, bet tādā gadījumā jau runa par patērētāju aizsardzības jautājumiem, un es par šiem jautājumiem neatbildu. Bet kādās ziņā mēs, mūsu banka, šādu informāciju pilnīgi noteikti nepaģēda no saviem klientiem. Paldies! Good. And, uh... Labi, paldies. Un tagad no goja Marijas Matiesa. Paldies. Paldies, ka varat būt mūsu vidū. Es uh, nezinu, vai jūs zināt, kas um, notiek pašlaik Portugālē ar banku Espiritu Santu. Es vēlējos jums uzdot uh, dažus jautājumus par eh, šo banku, Spiritu Sanktu. Par šo banku nacionālais uzraugs ir saskāries ar ļoti dažādām problēmām. 2014. gadā banka sabruka, jūs noteikti zināsiet, eh, kāda bija situācija tolaik. Tolaik ECB nebija uh, vienīgais uzraugs Ņemot vērā pašreizējo struktūru, ko esam tagad izlaidojuši, kur ECB ir galvenais uzraugs, ko mēs būtu varējuši mainīt šādā gadījumā? Tātad, ja stresa testi ir pozitīvi, nu, tad, tad veiksmīgi. Ja eh, nacionālais uzraugs dod eh, labas rekomendācijas par banku, ko var darīt ECB e kā uzraugs? Kādas garantijas var dot Eiropas pilsoņiem, iedzīvotājiem, ka uh, ar šo jūsu jauno lomu mēs būtu varējuši kaut ko mainīt, ka banka būtu bijusi elastīgāka. Es domāju, ka Banku Savienība un vienotā, šī vienotā uzraucība neļauj nodrošināt bankām lielāku spēku un izturību. Jā, protams, šī izturība ir Eiropas institūciju pienākums taču es gribētu zināt, cik tālu Eiropas institūcijas var uzņemties atbildību eh, šādās situācijās. Thank you. Well, uh, I... Paldies. Es nezinu daudz par Espirito Santu dosie. Kā jau jūs pat zināt, mēs eh, nebijām iesaistīti šīs grupas uzraudzībā, tad, kad tās saskārās ar problēmām. Varbūt mēs eh, zinājām vairāk, tāpēc, ka tā bija daļa no visa pārējās uzraudzības, taču, diemžēl, nebija pietiekami daudz laika, lai izietu cauri visam šam visaptrošās uh, eh, izvērtēšanas mehānismam. Iespējams, ka mēs šajā izvērtējumā būtu redzējuši, ka trūkst kapitāla. Uh, Arī citās bankās mēs tagad meklējam, vai nav šādu gadījumu, kur uh, trūkst kapitāla. Mēs bankas varētu nodrošināt, eh, bankām varētu nodrošināt lielāku izturību, ja tām būtu lielāks kapitāls. Protams, šis lielākais kapitāls savukārt varētu uh, dot tādu iznākumu, ka bankas nevar pietiekami labi finansēt ekonomiku. Tātad te ir runa par trūkumiem, ko nevar atrast šajā visaptrojošajā izvērtējumā. Un uh, šim 2015. gadam ir paredzēti attiecīgi pasākumi. Mēs vēlamies, lai bankas īstenotu to, ko ir pieņēmis parlaments, kas ir paredzēts eh, jaunajās regulās, un tas dažām bankām jau ir liels izaicinājums. Esam ieguldījuši visus pūliņus, lai bankas, tā skaitā arī vairākas portugāļu bankas, kurām ir eh, šie iztrūkumi kapitālā, lai tās atrastinātu šīs problēmas, un mēs arī domājam, ka tā notiks. Es nevaru jums apsolīt, ka uh, nekad atkal uh, nebūs šāda sabrukuma kādā banku grupā, bet mēs uh, tagad uh, varam daudz labāk risināt uh, situācijas, kad banka ir tuvu sabrukumam. Mums ir šis vienotais uh, noregulējuma mehānisms, kas jau gadu um, ir sagatavošanās posmā, sāks aktīvi darboties šomēnes un uh, mums nāksies uzņemties atbildību par to no nākamā gada. Šī noregulējuma iestāde rūpēsies par banku grupām, kurām dro, draud uh, sabrukums. Tiks uh, organizēti dažādi reorganizācijas, restruktūrizācijas pasākumi vai arī noregulēšana. Bet uh, tas viss tiks darīts ar vajadzīgajām procedūrām kas bankām tajā brīdī ir visnepieciešamākās. Lūk, šādu atbildi var jums sniegt. Es saprotu, ka mēs uzreiz neatrisinām jautājumu, kuru jūs uzdevāt. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka Portugāļu bankas varētu veiksmīgi darboties Protams, ir vajadzīga droša, stabila banku sistēma Portugālē, un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai to nodrošinātu. Oh, I'm sorry, no you. Sven Giegold. Sven Giegold. First of all, uh, also from us, uh, thank you for the work you have done. Paldies. Paldies par darbu, ko jūs veicāt. Un, protams, ka kopēja uzrauga izveide ir pareizais solis uz priekšu, to mēs varam uzskatīt par veiksmīgu rīcību. Tagad mums ir jādomā par to, lai noteikumi, par kuriem esam vienojušies, tiktu īstenoti. Gribētu uzdot trīs konkrētus jautājumus par eh, darbu, ko jūs pašlaik veicat. Pirmkārt, uzraudzības rokas grāmata, un cik tā saprotu, ir arī diskusijas par uh, savas rokas grāmatas izveidi mazāk nozīmīgām institūcijām. Domāju, ka tas būtu labs solis, lai nodrošinātu, ka tiek respektēta proporcionalitāte. Vai jūs varat um, mums tagad teikt, ka būs sava rokas grāmata šādām mazākām institūcijām un uh, proporcionalitāte tiks uztvērta nopietni? Uh, lai mēs varētu izvairīties no tirgus struktūras izmaiņām, kas nav vajadzīgas, tāpēc, ka regulējums loks relatīvi ir lielāks mazākām institūcijām. Un tagad eh, mazliet papildināšu Mihaila Toirera jautājumu. Eh, šķiet, ka tiek runāts par centralizēta kredīta reģistra izveidi Eirozonai. Tur būtu iekļauti visi kredīti virs 25 tūkstošiem eiro. Un katram šim kredītam būs jānodrošina 80 datu punkti, un 50 punkti, es atvainojos, 15 punkti attiecas uz cilvēku, kas ņem šo kredītu. Tas nozīmē, ka tiks izveidota liela centralizēta datu bāze par relatīvi nelielām kredītu summām. Cik tā saprotu, nav plānotas konsultācijas par šī kredīta reģistra izveidi. Gribētu jums jautāt, vai jūs varat mums apstiprināt, ka tiks uzsāktas konsultācijas, lai arī mums dotu iespēju uzdot šādus nepatīkumus jautājumus, kādus uzdeva Mihails Toirers. Dzirdēju, ka Dragī kungs 7. ECB statistikas konferencē 15. oktobrī pagājuši gadu uzstāja, ka vajadzētu virzīties, virzīties uz IFRS loģiku ziņošanas ietverā. Un šis ziņošanas ietvers pašlaik liek bankām sniegt ziņojumus IFRS sistēmā. Šķiet, ka jums šeit nav nekāda mandāta šādā veidā rīkoties. Tas ir, tas iet pāri jūsu tiesībām. Un domāju, ka jums vajadzētu vērsties pie mums, jo mums nevajadzētu izvēlēties tādu sistēmu, kas uh, nepakļaujas loģikai. Par iespējamo rokas grāmatu mazāk svarīgām iestādēm es nezinu, vai es to sauktu uh, šādā vārdā, bet patiešām visi šie aspekti, kas ir iekļauti rokas grāmatās, Mēs vēlamies tātad paredzēt e, sistēmu, kas būtu daudz vieglāka, bet kas ietvertu arī proporcionalitāti. Tas tiek darīts sadarbojoties ar nacionālajām uzraudzības iestādēm, kuras ļauj mums saprast, kas e, ir vajadzīgs vai kas nav vajadzīgs attiecīgajā valstī. Tāpat kā attiecībā uz e, rekomendācijām par dividendēm būs cilvēki, kas to visu īstenos, un es uzticos viņu zināšanām par katras konkrētās banku sistēmas īpatnībām. Un tātad viņi sapratīs, kas ir vajadzīgs un kāda proporcionalitāte ir vajadzīga, lai visu labi paveiktu. Nesaskatu šeit nekādu risku, vismaz pagaidām ne. Attiecībā par Anna kredit, par šo centralizēto sistēmu kredītiem. Uh, Tas viss sākās kopā ar SSM regulu un uzraugi var pievienoties ECB. Šeit nav runa par uzraudzības projektu. Tiek teikts, ka ja šis ANA kredīts pastāvēs, tad uzraugi varēs to izmantot. Atklāti sakot, daži uzraugi uzskata, ka šāda sistēma ir laba, citi savukārt tā nedomā. Es eh, nezinu, cik tālu un kādos apmēros tas tiks izmantots. Tātad vēl ir jāpieņem lēmums par uzraudzības līmeni un apmēru. Mēs eh, pirms dažām nedēļām zinājām tik maz par šo Anna kredītu, ka es eh, lūdzu, lai Uh, ECB statistiķi, kas ir atbildīgi par šo projektu, lai viņi prezentētu šo projektu valdei uh, vakariņu laikā, tā lai mums būtu iespēja uzdot jautājumus. Varbūt uh, tā ir daļa no atbildes uz šiem elementiem, par ko mēs tikko runājām, bet tas nenāk no valdes puses. Es mēģināšu nodrošināt, lai jūs saņemtu atbildes no maniem kolēģiem statistikas nodaļā. Par IFRS varu tikai un vienīgi piekrist. Mēs neesam atbildīgi par uh, grāmatvedības noteikumu maiņu. Ir bankas, arī lielas bankas, kas ir konsolidāciju galvgalī Protams, pastāv arī trūkumi nacionālajās grāmatvedības sistēmās, un tā tas vienkārši ir. Ir jānodrošina iespējas salīdzināt bankas, lai mēs varētu noteikt konkrētus etalonus. Tieši tāpēc arī visa informācija ir jāpārveido, tā skaitā arī IFRS informācija. Bet tas arī ir viss bankām ir tiesības izmantot savus um, grāmatvedības noteikumus. Mēs nevaram neko šeit grozīt, mums ir vienkārši jāakceptē viņu revidentu paveiktais. Mēs uh, tiekamies ar katras bankas revidentiem pēc visaptvarošā izvērtējuma, lai redzētu, uh, ko viņi vēlas iekļaut uh, savos pārskatos, un tieši revidenti stāsta, kāda ir šie revidēšanas noteikumi. Tāpat arī tiek um, iekļauti papildu nosacījumi, dažādi uh, citi nosacījumi, un banku augstākā vadība brīvprātīgi izvēlas uh, šos nosacījumus. Mēs pilnībā respektējam grāmatvedības standartus, un uh, auditoru lēmumus. Marko Vallī. Paldies! Gribēju atgriezties pie jautājumu par IFRS Jūs pieminējāt vienoto uzraudzības mehānismu un uzskatu, ka viens no svarīgākajiem soļiem, ko vajadzētu veikt, ir pārvarēt trūkumus, kas pašlaik uh, traucē šim mehānismam. SSM ir tāds diezgan pretrunīgs uh, jautājums, jo šeit pastāv problēmas uh, dažādās jomās. Valstis var piemērot um, grāmatvedības standartus pēc saviem ieskatiem, un līdz ar to pastāv pretrunas. To jau parāda visaptverošā izvērtējuma rezultāti. Tas, ka mēs ļaujam dalībvalstīm izvēlēties savus standartus, neļauj mums nodrošināt kredīti iestāžu stabilitāti un uh, Eiropas sistēmas drošumu. Uh, runātājiem lūdzu runāt lēnāk. Es gribētu runāt par konkrētu gadījumu, par Monte Pasco de Siena. Šeit eh, parādījās eh, krāpniecība bankas iesniegtajos pārskatos, un šie pārskati arī neatbilda starptautiskajiem uh, standartiem. Īstenībā uh, miljoniem vērti derivāti tika klasificēti kā kaut kas cits. Tas pats attiecas arī uz darbībām ar Deutsche Bank. Tas nozīmē miljoniem eiro, kas īsnībā bija spekulācijas, netika iekļaut pārskatos un visvairāk cieši mazie uh, noguldītāji, parasti iedzīvotāji. ECB trūkst kompetences uh, vienotajā mehānismā un tas nav akceptējami, jo galu galā tam vajadzētu būt iekļautam ECB kompetencē saskaņā ar noteikumiem. Uh, Šajā gadījumā tā nenotika. Vai ECB brīvprātīgi izveidoja šo asimetrisko situāciju, vai arī tā beidzot nu, no, nonāks pie vienota mehānisma attiecībā uz uh, pārskatiem? Patiešām mūsu dzīvi neatvieglo tas, ka mums ir atšķirīgi grāmatvedības noteikumi, taču mēs varam ar to sadzīvot, esam pieraduši pie šīm atšķirībām un uh, varam tātad uh, bez tiem iztikt. Attiecībā uz jūsu pieminēto konkrēto gadījumu un arī runājot vispārīgi uzraugiem, neskatoties uz to, kā tiek nosaukta operācija, ir uh, jāizvērtē šī operācija pēc būtības un ir jānodrošina attiecīgā attieksme un attiecīgie nosacījumi. Šeit nerodas problēma kā tāda. Ja mēs pienācīgi veicam savu uzraugu lomu, tad mēs izvērtējam, kāds ir risks, kāds ir vajadzīgais kapitāls un kādi ir vajadzīgie nosacījumi. Visaptverošā izvērtējuma laikā tieši to arī mēs skatām šajā bankā un arī citās bankās. Un tad, kad mēs pie tā nonākam, mēs prasām, kādi tad ir nosacījumi. Manuprāt, šeit nav problēmu. Paldies, Mihēls Maruziks. Paldies! Es vēlētos jūs sirsnīgi sveikt, patiešām. Ir apsveicami, ka mēs varam šodien ar jums apspriesties. Šādas iespējas mums ir pavisam reti, proti tikties e, tieši ar ECB pārstāvjiem. Man personīgi šī ir pirmā šāda iespēja, par to esmu ļoti pateicīgs. Mums e, varbūt vajadzētu um, izlaist cīkus un nesvarīgus aspektus un koncentrēties uz pašu svarīgāko. Un tieši tāpēc, ka mums ir ļoti reti iespēja jums uzdot eh, jautājumus tieši. Es tagad atsaucos uz eh, tādiem jautājumiem, kas attiecas nevis uz ECB uzraudzības lomu, bet gan uz pašu ECB, jo galu galā ECB ir atbildīgi arī par izdoto naudas daudzumu. Gribētu runāt par svarīgākajiem šī fenomena aspektiem mūsu valūta. Preču vērtības pieaugums pašlaik jau tiek pārsniegts no valūtas puses. Kas notiek ar valūtu, kas ir apgrozībā? Arvien mazākā summa no šīs apgrozībā esošās valūtas atrodas pie patērētājiem. Tātad eh, te ir runa par ražotājiem un patērētājiem, kas ir tieši iesaistīti ekonomiskajā ciklā. Arvien lielāk šī naudas daļa ir finanšu institūciju rokās, eh, publiskās administrācijas rokās vai kur citur. Tas uh, ir zināms risks, un to mēs varam jau tagad novērot mēs redzam, ka mums ir arvien mazāk naudas, ko investēt vai ko izmantot pirkumos. Tas nozīmē, ka šī nauda ir tautsaimniecībā, bet eh, tirgspējas nav. Patērētāji vairs nespēja atļauties iegādāties preces tas nozīmē, ka šī pirktspēja krītas, un tas parādās arī citos tirgos. Lūk jautājums, vai tas nenoved pie tā, ka mums eh, beidzot vajadzētu pieņemt, ka um, eiro emisiju vajadzētu ierobežot. Šādā veidā varbūt tas ietekmētu arī ražošanu mūsu valodas zonā. Jums vajadzētu beigt savu uzstāšanos, jo mums ir paredzēts 5 minūtes uh, jautājumam un atbildēji. Ja jūs uh, turpināsiet tik ilgi uzdot jautājumu, jūs nedzirdēsiet atbildi. Paldies, priekšādātāji! Es atzīstu, ka pēc smagās finanšu krīzes ko mēs pašlaik piedzīvojam, sākot no 2007. un 2008. gada, mēs eh, izjutām ļoti lielas sekas ekonomikā. Un, protams, kā Eiropas eh, pilsoņi ir jūtuši krīzes sekas. Tieši tāpēc arī tika pieņemts lēmums izveidot Banku Savienību, lai nodrošinātu uzraudzības kvalitāti. Un vajadzēja nodrošināt arī ļoti striktu atbildīgumu ietvaru. Parlaments mani nozīmē šajā matā un esmu atbildīga um, Eiropas deputātu priekšā, kuras savukārt ir ievēlojušie Eiropas pilsoņi. Ekonomika iespējams nav tik dinamiska, kādai tā vajadzētu būt dažās valstīs. Situācija uzlabojas, bet um, ir vajadzīgs laiks. Man patiešām žēl. Taču mana teritorija attiecas tikai uz banku uzraudzību. Tātad mans pienākums ir atjaunot uh, uzticēšanos, nodrošināt caurdzamību banku nozarē. Tieši tāpēc arī izveidojām visaptverošo izvērtējumu, uh, stresa testus Vēlējāmies parādīt tirgiem, ka Eiropas bankas ir daudz stabilākas un drošākas nekā varētu sagaidīt, un ja ir vajadzīgs papildu finansējums vai papildu pamatkapitāls, pateicoties šai caurdzmībai, to visu var iegūt no tirgus. Protams, šis darbs turpinās. Bankām vēl ir laiks līdz jūlijam nodrošināt eh, kapitāla iztrūkumu sekšanu saskaņā ar šiem negatīvajiem scenārijiem, un uh, Eh, pēc tam eh, tā, šīs bankas varēs finansēt ekonomikas, kas, gal, kas galu galā ir banku galvenais pienākums. Tas ir eh, priekšnosacījums, lai ekonomika varētu funkcionēt labāk, bet tas nav vienīgais priekšnosacījums. Mēs tā tad veicam šādus visaptvarošus izvērtējumus un sākam tieši ar Banku Savienību. Paldies! Es gribētu lūgt kolēģiem ierobežot savu jautājumu, nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Jūs noteikums mainat vienmēr pirms manas uzstāšanās. Eh, nu, īkundze, es gribētu jums uzdot divus jautājumus. Jūsu pēdējās runās un arī ziņojumā jūs eh, paudāt neapmierinātību par nepietiekami harmonizēto regulējumu dalību valstīs Un līdz ar to uzraudzība kļūst arvien grūtāk. Es gribētu, lai jūs pastāstat sīkāk, vai jūs uztraucaties par Eiropas regulējuma trūkumu zināmās jomās, vai arī par atšķirīgu transponēšanu dalību valstīs attiecībā uz jau esošiem tiesību aktiem. Otrs jautājums. Mani fascinē tas, ko jūs teicāt par nodalīšanu. Mēs nedojam, nedomājam par uh, SSM regulas 16. pantu, kas īstenībā atļauj mums darīt to, ko var saukt par nodalīšanu. Jūs teicāt, ka to varētu darīt eh, atsevišķi katrā gadījumā, un to varētu veikt uzrauks. Iespējams, ka galīgais lēmums par uzraudzību tiktu ļoti pētīts un izskatīts. Jūs runājāt arī par daudzveidošanu, par modeļu maiņu. Jūs sakāt, ka, ja mēs izvēlēsimies eh, tādu automātiskumam tūvus modeli, tad tas būs riskanti. Mēs varam redzēt, ka nodalīšana nav vienīgais veids, kā rīkoties, ja ir saskatāms risks. Es sapratu, ka ja BSR regulāri tiks izveidots šis automātiskums, tad mēs izveidosim paralēlu sistēmu, kas graus uzraugu darbu. Vai jūs varat um, mm, apstiprināt to, ko es tikko teicu. Paldies! Par nacionālajām opcijām tāds pastāv visur vairāk nekā 150 eh, CDR4. More uh, permanent issues. Uh, kapitāla eh, prasība direktīvas eh, četri variantā. Tātad ir dažādas definīcijas par kapitālu, tāpat ir paredzēti dažādi termiņi eh, kontiem un tā tālāk. Galu galā parādās ļoti liels atšķirības kapitāla definēšanā. 80% no šīm nacionālajām opcijām beigās ir uh, nacionālā uzrauga ziņā, un pārējais ir um, likumdevēja, nacionālā likumdevēja ziņā. Un uh, lielāko daļu tātad veids kompetentā nacionālā iestāde. No novembra man vajag mēģināt pārliecināt savus kolēģus, lai tiktu pārskatīta šie harmonizēšana. Mums vajadzētu novērst to, lai e, mūsdienu trūkumi nekļūtu par nākotnes trūkumiem. Mēs strādājam kopā, turpināsim strādāt kopā, lai mēs varētu būt efektīvāki un stingrāki. Ja mums tas neizdosies, tad man nāksies jums teikt, ka esmu darījusi visu, kas ir manos spēkos, bet man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Pašlaik mēģināsim vismaz līdz vasarai atrast pēc iespējas vairāk resursu. Par tirdzniecības, mazumtirdzniecības nošķiršanu mums ir jāpatur prātā, ka viss sākās ar ideju, ka bankām uh, ir jānodrošina vienkāršāka iespēja tikt noregulētām. Noregulējumu vajadzētu nodrošināt mazumtirdzniecības bankām, klasiskajām bankām, bet eh, atbalsts netiek sniegts te reidinga aktivitātēm ir vajadzīgs stingrs noregulējuma ietvars. Uzskatu, ka tas ir panākts ar direktīvu un ar vienoto um, noregulējuma mehānismu. Iespējams, ka tas mums nodrošinās vairāk iespēju nodalīšanas aktivitātēs. Taču man ir jāatzīst, ka tas nav un tas nedrīkst būt pilnībā automatizēts process, kaut arī varbūt man dzīve būtu vienkāršāka. So you... Paldies! Viss atlūk. Nu, pilnīgi automātisks nē, bet arī tā pilnīgi patvaļīgi tas nevar not, not, notikt. Nekas nedrīkst notikt tā pilnī, pilnībā patvaļīgi. Bet, nu, vispirmām kārtām vajadzīgs politikas memorands, lai pateiktu kritērijas, Ko tad tādā gadījumā mēs izmantosim attiecībā uh, uz lēmumu, pirms tiek pieņemts lēmums? Tiem jābūt gana precīziem, lai paredzētu vismaz 95% gadījumi. Nu, un tad būs tālāk kaut kāda konkrēta lēmuma par CDR4 nepiemērošanu tā tālāk. Bet, nu, 5 līdz 10% gadījumu varbūt tiešām tad ir pelnījuši mazliet vairāk uzmanības. Un tur ir vairāk jāiziet cauri detaļām. Un katrs tad būs pēc tam tāds kā precedenta gadījums, kas ierobežo tālāk arī zināmā mērā šo te brīvās izvēles, ja vēlastības nianses. Mums ļoti piesardzīgi vēlamies pret to izturēties, ja vēlamies ar konsekventu uzraudzību. Paldies, Renāta Zomere! Grazie, prezidente. E, eh, grazie, signora Nui, per darmi l'opportunità di, di... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kundze. Tietola, durante la sua... Ir lieliski iespēja eh, uzdot jums jautājumu un gribu to arī darīt. Kad jūs pirmo reizi tagad esat šeit, bijāt šeit, likāt priekšā stresa testu rezultātus, eh, jau runājām ar jums. Nu, un šodien jūs arī nedaudz pieminējot to darbu, ko esat paveikuši. Tas ir lieliski, tik īsā laika posmā. Uh, tik daudz institūciju, kas finalizēta šis visaptvarošais ietvars, kvalitātes izvērtējums un tā tālāk un tā joprojām. Jūs taču runājat šeit par lūk 180 eh, pozīciju izvērtēšanu. Lūk, 23 bankām bija jāveic pārkapitalizēšana, tos ar pie dažām Itālijas bankām. Itālijā, protams, tas nozīmēja to, ka mēs varējām uzsvērt, ka 330 miljārdi eiro faktiski ir nu, izdoti, bankas tos ir izdevuši nu, tādos sliktos aizdevumos, piedāvājot kredītus uzņēmumiem un tā tālāk, bet nu, tie bija, protams, vajadzīgi savukārt darba vietu radīšanai. Un nu, šobrīd pastāv debatas manā valstī, vai nebūtu varbūt liet, būt liederīgi piedāvāt kaut kādu veidu garantijas, jeb nu, tādu kā uh, kopfinansējuma sistēmu. Citās valstīs līdzīgi pasākumi ir veikti. Tāpat arī par garantiju fondiem runājot. Tur arī ticis runāts par, lūk, 10% no Eiropas IKP. Vai jūs domājat, ka varētu izveidot kaut kādu tādu kā garantijas sistēmu Itālijā, kas ļautu tad veicināt kredītu izdošanu, bet tāpat laikā nodrošināt zināmu eh, stabilitāti. Un tad tas vispārīgāks jautājums. Ka jūs sākāt aktīvu kvalitātes pārbaudi, vai jūs skatījāties ļoti padziļināt šos kredītus, eh, jeb drīzāk tikai un vienīgi pievērsāties atvasinātajiem finanšu instrumentiem? Nu, šodien diskusijās tas kļuva aktuāli, kad runājam par struktūru reformām bankās. Jā, jā, jā, jau pavisam esmu gatavs noslēgt savu uzstāšanās, bet vēl viena nianses. Ir, protams, jāapskata virkne dažādu banku, bankas darbību mums daudziem ir bažas, šaubas, kas pārsvarā izriet no tā, ka mēs īsti nesaprotam to riska līmeni, ko sev līdz nes šie atvasinātie finanšu instrumenti. Jūs to par to šodien nerunājat, jūs runājat par, nu, tuvākās nākotnes darbībām, bet, nu, pirms pāris mēnešiem jūs nerunājot par detalizētas analīzes vajadzību un nepieciešamību attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem. Paldies! Jā. Ja. atsevišķām valstīm ir augsta līmeņa nekvalitatīvi kredīti, jeb šādas riska pozīcijas. Un tā tas, protams, nedrīkst palikt pārāk ilgi, jo tas traucē jauniem kreditēšanas pasākumiem, MVU un tā tālāk. Un tas savukārt ir šī gada prioritāte. Protams, katra situācija ir atšķirīga. Dažas no tā, šīm valstīm ir programmas valstis - Itālija, Protams, tāda tieši arī ir. Tāpēc te ir arī virkni nacionālas iniciatīvas, kas tiek gaidītas. Es tiešām nezinu, kur no šīm iniciatīvām varbūt tad būtu tā labākā. Te jau nu drīzāk Itālijas varas iestādēm būtu jāpieņem lēmums, ko darīt. Bet tāpat laikā paturam prātā, ka šī pārejas posma dēļ, kurā šobrīd dzīvojam, jebkas var tikt kvalificēts, eh, nu, kā valsts līdzekļi ar, nu, vismaz pagaidām, un attiecīgi šī valsts atbalsta noteikumi nes līdz arī zināmu cenu. Un pirmajā īstenošanas gadā attiecībā uz banku noregulējumu mehānismu direktīvu situācija ir tāda, ka bankas izmanto valsts līdzekļus, un tad tādā gadījumā šīs bankas tiek uzskatītas par tādām, kas nespēja darb, spē, darboties, ja tās nevar darboties saviem līdzekļiem. Nu, un tā tādā gadījumā šo banku darbība ir jānoregulē, jāizformē, jānoregulē. Bet, nu, te, protams, zināms lēmums jāpieņem arī katrai valstī. Tur attiecīgi ierobežojumi. Nu, es nezinu, kāds ir risinājums, nē. Bet eh, šāda veida situācijas ir jārisina. mēs izmantosim risinājumu, piemēram, lūk, rekomendējot kaut kādu veidu mērķus, pakāpeniskus mērķus attiecībā ar šiem eh, neveiksmīgajiem eh, kredītiem, līdzīgi kā tas bija Mailan gadījumā. Bet, nu, ja bankām būs vairāk šādu mm, riskantu pozīciju, tad tas, protams, uh, kavē bankām gūt peļņu, neļauj tām darboties pilnvērtīgi, un tad šāda veida nianses ir jārisina. Runājot par atvasinātajiem instrumentiem, jā, ir skaidrs, ka mēs šeit esam izteik, izturējušies tā salīdzinoši pieklusināti, bet, nu, jāsaka, tas, nu, bija daļa no visaptvarošā izvērtējuma, mēs veicām diezgan daudz izvērtējumus, izvērtējums arī vēl joprojām turpinās, stresa testu daļa bija pēc tam, vispirms bija atvasināto instrumentu izvērtēšana, piesardzīga izvērtēšana. Tā rezultātā tika mainīta izvērtēšanas principi attiecībā uz konkrētiem atvasinātajiem instrumentiem, nu, piemēram, viņu devalvācijas gadījumā, kas tad maksāja bankām līdzekļus. Tad sekoja stresa testi, kā daļa no visaptvarošā izvērtējuma, ļoti detalizēta tirgus riska izvērtēšana attiecībā uz atvasinātiem instrumentiem Mm, bankas, kurām bija būtisks tirgus risks, viņiem bija jāizvērties ar tirnesības portfeļu pie sešiem scenārijiem, un divi bija tādi negatīvākie scenāriji, un tie tika izmantoti, nu, kā tādi stresa testi, eh, un katra no šīm, katra no šīm bankām arī bija jāpieņem, ka viņu lielākais atvesināto instrumentu tirnesības partneris, eh, nu, sabruktu, ka viņi, teiksim, bankrotētu, un tad kas notiktu tādā gadījumā ar šo banku? šāda veida pārbauda notika, nu tādā pamatīgā veidā. Thank you. Fulvio Martušello. Lielas paldies, Martušello tālāk. <clears throat> La scorsa settimana nel dialogo monetario col Presidente. Priekšādātā paldies. Pagājušajā nedēļā notika monetārais dialogs ar Mario Draghi. Mēs runājām par kvantitatīvo īzingu un to, kā tādējādi atbalstīt tautsēmniecību. Mēs zinām, ka, protams, šeit ir iesaistīti arī riski. Uh, Un mans jautājums attiecīgi ir šāds. Kā uzraudzības institūcija struktūra, vai jūs sadarbojaties ar ECB valdi, kad viņi pieņēma lēmumu tiešā veidā veikt tirgus intervences? Jeb tas bija Dragi, kas nāca klajā ar šāda veida kvantitatīvā ideju? Nu, varu tikai apstiprināt, ka mēs īstenojam šo nodalīšanas eh, principu. Man nav nekādas darīšanas gar uzraudzības valdes darīšanām. Un arī mēs neietekmējam nekādā veidā monetāro politiku, par ko tur tiek lemts. Pārsvarā es vienkārši informāciju uzzinu no avīzēm, varbūt līdzīgi kā jebkurš Eiropas pilsonis. Thank you, Nīna Gil. Nīna Gil tālāk. Paldies, priekšādētāji. Paldies, Noji kundze bija interesanti lasīt jūs pirmo ikgadējo ziņojumu un tiešām apsveicu ar gūtajiem panākumiem, ka jums izdevies veiksmīgi SSM izveidot un to izdarīt tik ātri. Man ir pāris lietas, ko gribētu, lai jūs precizējat. Skatoties uz šiem testiem, ko īstenoja ECB un citi. Šķiet, ka tie ir tādi ticamāki centieni kaut ko konstatēt, un daudzas bankas, jāsaka, šos centienus vērtēja atzinīgi pozitīvi, bet tāpat laikā tika identificēts kapitāla trūkums 25 bankās no jūs minētajiem 130, kas kopā bija apmēram 25 miljardi eiro. Un starposma ziņojumi liecina, ka pasākumi, ko šīs bankas pa to starpu ir veikušas, tomēr nav bijuši pietiekami. Bet tagad, trīs mēnešu, trīs mēnešu vēlāk, sastopamies ar jaunu problēmu. Daudz no lielajām Eiropas bankām faktiski ir izgāzušās Amerikas stresa testos, ASV stresa testos. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē attiecībā uz mūsu stresa testiem? Vai tas nozīmē, ka tas ir tā kā pozitīvi Eiropas Savienībai? Saskaņā ar ekspertu teikto, uh, tiek piedāvāts skaidrs iespējas šo sistēmu ES mainīt, un atsevišķi novērotāji uzsver, ka jo ātrāk ES stresa testi būs daudz striktāki un striktāk par ASV testiem, jo labāk. Vai jūs domājat, ka varbūt būtu liederīgi izvēlēties šādu iespēju? Pakar pat atzīmēšu. Amerikas banka teica, The Bank of America teica, lūk, ka viņi pētīšot stresa testus ekonomikas krīzes apstākļos un pieņems, piemēram, Ķīnas ekonomikas sagrošanu kā vienu elementu, likviditātes ierobežojums un tā tālāk. Tātad virkni šādi scenāriji attiecībā uz to, kā bankas tad izmanto savas virs, lai izkļūtu no krīzes. Vai jūs piekrītat šādai pieejai, ja jūs domājat, ka mums vajadzētu skatīties uz kaut kādu veidu citiem striktiem testiem, kas nebūtu tādi kā ASV? Un vēl par banku darbības um, pamatīgumu saskaņā ar IBA banku likviditāte ir salīdzinoši zema. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Vai te bankām būtu jāmaina savs biznesa modelis? Un ja jā, tad kādā veidā šo kapitālu likviditāti var palielināt? Daudz jautājumu. Centīšos uz tiem atbildēt. Jā, mūsu stresa testi bija ļoti pamatīgi šoreiz. Jo mums tika bija piešķirts pilnvaras pateicoties esam regulai, un tā mēs varējām tikt pār dažādiem informatīviem šķēršļiem attiecībā uz datiem, kas tika saņemti no bankām un kas nebija pieejami iepriekšējo pasākumu laikā. 25 miljardi kapitāla trūkuma tika konstatēts, jā. Ja? Bet bankas, tāpēc, ka viņas zināja, ka tas tāpat jau būs diezgan tāds strikts tests, jau iepriekš, pirms šī testa uzsākšanas, jau 13, 2016. gadā sāka spēcināt savas bilances eh, brīvprātīgā kārtā. Vairāk kā 200 papildus miljardi tika iepludināti banku kapitālā, kapitāla spēcināšanas nolūkos. Tātad eh, tās bija lielas summas, un mēs domājam, ka tas tā arī bija jādara. Kā jūs minējāt, atsevišķas Eiropas bankas eh, šajos stresa testos izgāzās, tad, kad tam tika piemēroti šie ASV stresa testi, bet tur tika vērtētas banku ASV darbība. Ne jau, ka tas būtu nesvarīgi, bet tas nenozīmē, ka viņas tā globāli būtu izgāzušās kaut kādos stresa testos. Šī gada ASV stresa testi lielā mērā bija bāzēti uz uh, kvalitatīvu pāraudzību un izvērtējumu. Nu, piemēram, atskaitīšanās pārskatu kvalitāti. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet mēs savos testos vairāk pievērsāmies eh, tirniecības aktīvu izvērtēšanai, kredītu kvalitātei, eh, uzkrājumu veidošanas nepieciešamībai Eiropai, kas ir daudz svarīgāk, ņemot vērā mūsu ekonomikas situāciju. Vēl viens elements bija šī pārvaldība ASV. Nu jā, mēs gan arī ņēmām šādus aspektus vērā, bet tādā citā aspektā. Nu, vai mums vajadzētu pietuvināties ASV stresa testu sistēmai? Faktiski mēs šobrīd ar ASV kolēģiem un Lielbritānijas varas iestādēm iztenojam diskusijas par to, kas notiek, kā tas notiek, bet mēs neuzskatām, ka būtu nepieciešams šobrīd virzīties uz priekšu Eiropai šādā veidā. Jo tie resursi apjomi, kas ir iesaistīti šāda veida pasākumos un kas attiec uz ļoti ierobežotu banku skaitu, ir, lūk, eh, eh, varbūt tas nav tā vērts. Viņi jau strādā ar citu banku skaitu. Mēs runājam ar mūsu britu kolēģiem, viņi arī iet šajā virzienā, gan nepilnīgi, pilnīgi, bet, nu, pil, viņi tā nepārņem vienkārši ASV veikto, nē, bet, nu, kaut kāds niens. Eiropas banku pelnas peļņas spēja šobrīd ir pārāk zema. Un nu, tas ir tas pirmais risks ko identificējām banku sistēmā Eiropā. Tas, protams, ir tāpēc, ka trūkst mērķu un ir ļoti liels šo te riskam pakļauto pozīciju skaits. Ir vajadzīgs daudz veiksmīgāko veidot uzkrājumus, lai nosaktu šāda veida riska pozīcijas un e, kredītus neatmaksātos un droši vien arī neatmaksā, neatmaksājamos kredītus un jo ātrāk bankas veido šādus uzkrājumus un ievēro šos noteikumus, jo labāk. Bet ir vajadzīga arī izaugsme, nepieciešamība atgriezties pie tāda parasta banku darbības procesa, lai atkal parādītos peļņu, un tas būs, nu, būtisks izaicinājums. Paldies, tālāk Tomas Mans. Paldies, um, priekšnēdēju, paldies, Līkundze. Jā, ceru, ka jūs būsiet tāds biežāks viesis šeit. Šeit es atrodos, lūk. Jā, nu pēc pieciem mēnešiem sākāt savu darbu un domāju, ka, nu, un, nu, diezgan eh, liels darbs paveikts, eh, un eh, jūs darbs ir tiešām ļoti svarīgs, bet runā par regulējumu. Jāskatās, vai reāli šis regulējums var, var tikt ieviest. Un minēšu nu, Grieķijas piemēru, tātad tēm jau tiek pieminēts, bet man ir vēl cits akcents. Tātad Frankfurtē bija valsts banku konference, kur tika uzsvērts, ka Grieķijas banka ir maksātspējīga, tātad ir laba bilants, tur, tur viss pārbaudīts ir, pieteikti pašu kapitālu, un eh, bankas labākā stāvoklī nekā līdz šim, bet pēdējā mēnesī tam kaut kas svarīgs ir noticis. Tātad janvārī aptuveni 12 uh, eh, miljardi aizplūda no bankām. Un februārī 78 miljardi eiro, es nezinu, vai šie skaitļi ir precīzi, bet katrā ziņā dod tādu pārskatu. Tātad trojkai vairs nav nekādas priekšnes, tagad nāks mm, citas institūcijas, tātad arī dažas no tām, kas tur priekšā teita sēž. Transakciju eh, kontroli bankās būs viena iespēja, bet man jau dragi atklāti sacīja, ka viņš baidās, ka stingrāki uzraudzības pasākumi, ja tie nu, notiks, tad tie var nomest pie tā, ka būs satricinājumi Grieķijas tirgu aizvien augstāk, un tas nozīmē, ka lūk, mums būs regulējums bet eh, nebūs iespējas to īstenot. Un tā kā nevar izvairīties no tām skaistām runām. Nu, eh, politiķiem arī savu teikšanu, ECB varbūt arī šādu politiku spēlē. Līdz ar to man jautājums ar šiem iedarbības starp bankām no, no vienas puses un politiķiem no otras puses ir eh, tāda realitāte. Jūs sacījāt, ka vajadzētu to nošķirt. Vai kāda kopēja filozofija vismaz būtu? Mēs varam sacīt, ka nu, jā, mēs zinām, kā mēs varam pie to visu strādāt tagad. Jūs vairāk pieminējāt tās eh, mm, re rekomendācijas, ka nepieciešama kopēja uzraudzības kultūra, vai tas attiec arī uz dalību valstīm? Tiem, kam Frankfurts iestādēm, kurām ir ekonomiska un finanšu atbildība. Paldies. Well, uh, as far as... Kas attiec uz uh, mums kā uz uzraudzības iestādi, mēs savus pienākumus veicam, ne vairāk, ne mazāk. Mēs uzraugam situāciju, kāda ir Grieķijas bankās. Mēs sakojam līdzi šim te spiedienam uz likviditāti, uz depozītu, kā, kā depozīti aizplūst, tad, kad tas notiek, respektīvi, un, un um, aicinām uzmanīgi piet investīcijām, investīcijām valsts kasē, un aktīvos, kas var izmantot kā, kā garantija. Uh, kā ķīla sacīsim, lai nodrošinātu nepieciešamu likviditātes plūsmu. Un esmu tiešām pilnībā pārliecināts, ka sadarbojoties cieši un labi sadarbojoties ar Grieķijas eh, kolēģiem, Grieķijas uzraudzības iestādēm, mēs eh, kopumā veicam tikai labu darbiņu. Mēs nodrošinām, kā Grieķijas eh, bankas pārdzīvo šo epizodu līdzīgi kā iepriekšējās melnās dienas Un es eh, domāju, ka pat labam Grieķijas bankas ir eh, tik labi aprīkotas, eh, kā vēl nekad, lai tātad tiešām šīs manās dienas, sāpīgās dienas, laimīgi pārzviemotu. Paldies, un um, Jākaps Ambaisāk ir nākamais pēdējais runātājs. Paldies! Lai kundze, tiešām prieks, ko jūs šeit redzēt. Un man pirmais jautājums saistās ar to, ko jūs jau pieminējāt šajā komitejā iepriekš, proti, ka jums ir noteikti plāni, sistēmiskus eh, efektus, tā tos pārcēlus iekļaut nākotnes stresa testos. Jūsu ikdējā pārskatā tas nav nekur pieminēts, tāpēc man jautājums, vai šādu sistēmisku efektu iekļaušana nākotnes stresa testos tiešām ir plānot vai nē. Tāds ir mans pirmais jautājums, un otrs jautājums man lūkāts. Runāju par banku struktūrālajām reformām. Prevenčai Perencai jūs atbildējat, ka nepieciešams skaidri kriteriji banku struktūrālajai reformai, nosacīja praktiskā uzraudzības viedokļa. Vienlaikus atbildot Prevenčai un tāpat arī Dantai Hubnē, jūs norādījāt, ka nu, ir nepieciešama, zinām, manevru iespēja, lai varētu ieģēt uz neparedzētām situācijām. Sākotnējā priekšlikumā bija rasts elegants veids, kā kombinēt šos kriterijus ar, zinām, manevru iespēju pieprasot pārliecinošas pierādījumus pār noteiktiem slieksniem, lielajām bankām būtu jānodemonstrē, ka tā nesastāv nekāds sistēmisks risks. Tā ir tā, lai uzraugam būtu jāpierāda, ka sistēmiskais risks tātad, funkciju nodalīšanai būtu jāpierāda. Tas tā sauktais barņē mehānisms. Kā jūs to vērtējat, ņemot vērā šo te zināmas spriedzes, tad skaidriem kritērijiem no vienas puses un manevru um, tātad eh, iespēja nepieciešamība no otras puses. Tie lūk ir mani abi jautājumi. Atbildi. Jā, es izmantošu apzīmējumu fire sales savām atbildēm, bet runājot par atvasinātajiem eh, produktiem, par, par trading aktivitātēm. Ja pastāv tad seši iespējamie scenāriji, jau, kas tika apspēlēt šajos stresa testos, un eh, Kas tad tiks sagatavots nākamajos eh, stresa, stresa testos, nākamajās stresa testu kārtās? Nu, tas nav vēl tāds galam izlēmts. Patiesībā 2015. gadā papildus stresa testi nav paredzēti, pretējā gadījumā vismaz tādi publiski eh, stresa testi tādā apmērā, kā mēs tos realizējām 2014. gadā, nav paredzēti. Bet, nu, protams, noteikti uzraudzības darbības, ko arī varētu definēt kā stress testi attiecībā uz noteiktām banku funkcijām, riska izvērtējumu, uzraudzības pasākumu pieņemšana, protams, notiks. Bet, nu, kas attiecas uz tādiem plašāk mēroga, lielāk mēroga pasākumiem, mēģināsim piemērot, um, nu, tādu ļaunākā gadījuma scenāriju. Visādi pesimistiskāko scenāriju. Un pieņemsim, ka mm, pat labāk varētu būt kāda riska, kas nav mūsu pretāšu uh, augškalā, bet pēc 15 mēnešiem varētu gan tur atrasties. Nu, nu, ka par šādiem eventuāliem riskiem arī domāsim, domāsim, kā, kā tos uh, apkarot. Bet uh, joprojām turpinam izdarīt mācības no mūsu veiktā visaturošā vērtējuma. Pat labāk par nākamajiem testa stresiem domāt, varbūt nedaudz pārāk. Runājot par kritērijiem. Uh, un iespējamo elastīgumu, kā varētu nošķirt kreditēšanas un, un, uh, un, un uh, mazumtirdzniecības funkcijas bankām. Un uh, šis interesants koncepts par pierādījumu nastas apgriešanu, tā sacīt, apgriezt par pierādījumu nastu, nu par šādām visām mēs domājam. Diskutējot ar bankām un risinot konkrētas banku problēmas, uh, Nu, varbūt eh, tas, tā ir daļa no mūsu darba. Mēs vēlaši eh, pieejam ar tādu pesimismu un, un raugāmies uz jaunākiem iespējamiem scenārijiem. Un ļoti bieži tā atbilde no bankām ir tāda, ka, jā, pēc būtības jums ir taisnība, bet jūs drusciņ par daudz paģēriet no mums, eh, jūs ejat drusciņ par tālu. Nu, un uzspiež mums pārlieku sāpīgus pasākumus. Un tad mēs nonākam pie rekomendācijas, ko jūs arī paudāt, ka, nu, tad lūdzu, mēs sakam bankām, nu, pierādiet, ka jūs esat pelnījuši citu attieksmi, pierādiet, ka jūs ir, riski nav tik melni, kā mēs viņus mālējam. Nu, tas, šis process reizēm tiek tā neformāli, bet, nu, tā iespējams varētu nākotnē darīt. Tas savā ziņā atkarīgs no, no regulējuma, ko saņemsim no regulatoriem no, tiesību aktiem, respektīvi, nu, un tad mēs attiecīgi arī būtu konsekventi šos tiesību aktus piemērosim visā Eiropā. Paldies! Thank you very much. Liels eh, paldies, um, Daniela Lūija kundze. Interesanta eh, diskusija mums izvērsās. Eh, Jā, mums ir uzticēta tāda jauna, sarežģīta. Uh, funkcija, tātad arī mēs esam viena uzrauga institūcija un tagad atbilstoši nolīgumam. Un, nu, paldies par jūsu sniegto informāciju, par jūsu veikto darbu šai sakarā. Paldies par iepazīstināt mūs ar saviem plāniem. Katrā ziņā var viennozīmīgi rēķināties ar mūsu atbalstu un tiksimies turpmākajās uzklausīšanas kārtās. Tā kā nav nu, noslēpums, ka Ja gadu šādas uzklausīšanās reizes būs eh, trīs, nākamā būs 25. jūnijā, kad atkal tad ar jums šeit tiksimies šajās veselīgajās telpās. Paldies un uz nākamo tikšanos. Now, now for the next item I pass the chair. Nākamajam darba kārtības eh, punktam nodošu vadības grožus eh, Marku, kolēģi Markusa Vēbera rokās. Čum. Nav no, problēma. Buona pasta. So, liebe Kollegen. Nu, tātad, dārgie kolēģi un kolēģis, tad turpināsim skatīt darba kārtību, sadzītais punkts. Atzinums tātad no attīstības palīdzības komitejas Bajē kungam kā referentam pirmajam vārdslodzim. Merci, Monsieur le Président. Alors, chaque... Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi, šis um, ziņojums, šis atzīmes tiek gatavots um, mm, DV komitejā. Es vēlētos pateikties DV komitejas referentei, kura seko līdzi mūsu darbam. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem, kas ar mani strādāja pie šī atzinuma. Es domāju, ka mums būs ļoti laba sadarbība diskutējot par dažādiem grozījumiem. Tātad te ir runa par lielapmēru krāpšanu, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, jo īpaši es domāju šeit par lukslīgs gadījumu, un uh, mums, kā ikonu komitejai, vajadzētu vērsties pret šādiem gadījumam, jo tas ir ļoti liels sloks visai pasaulē. Tātad te ir runa par nelegālu rīcību vai arī knāpniecisku rīcību, un uh, Eh, šādā veidā tiek eh, samazināti ienākumi valsts budžetā. Eh, šos ienākumus varētu izmantot iedzīvotāju labā, piemēram, sociālās drošības, izglītības labā, infrastruktūras uzlabošanā vai arī nodarbinātības veicināšanā. As you want, President. Jūs lasāt pārāk ātrāk, pārāk ātri, saka priekšādātāja. Tātad šeit šeit eh, ir runa par izvairīšanos no nodokļu, nodokļu nomaksas attīstības valstīs. Ja runa par Eiropas Savienību, tad eh, apmēram 100 miljārdi eiro eh, katru gadu tiek zaudēti, tāpēc, ka notiek izvairīšanās no nodokļu nomaksas vai krāpniecība ar nodokļiem. Es gribētu uzsvērt vairākus punktus. Pirmkārtām vajadzētu nodrošināt taisnīgumu un vienlīdzību arī nodokļu sistēmā Eiropā, taču ļoti bieži mūsdienās tā nenotiek daudzās valstīs notiek ļoti liela apmēra izvairīšanās no nodokļu nomaksas. E, brīvība izvēlēties e, pakalpojumu sniegšanu un e, cita veida brīvības var radīt arī izvēli, kur maksāt nodokļus. Vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi nodokļu sistēmā, jo tas varētu nodrošināt dinamiku ekonomikai ir jāparedz arī ekoloģiskie aspekti nodokļu politikā. Ļoti bieži nodokļu konkurencē ir pavisam pretēja ietekme, jo īpaši, ja tiek uh, atbalstīts uh, kapitāls, kuru var ar vienu uh, datorpēles klikšķi pārvirzīt uz citu valsti. Tāpat arī tiek radīta diskriminācija starp uh, Eiropas ražotājiem un tiek dota priekšroka de delokalizācijai. Tieši tāpēc uh, Eh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas attīstības valstīs balstās uz trīs prioritātēm. Pirmkārtām ir jāveicina investīciju kapacitāte attīstības valstīs. Šeit vajadzētu uzsvērt, ka attīstības valstīm vajadzētu nodrošināt efektīvu nodokļu sistēmu, lai varētu atbalstīt infrastruktūru, veselību un izglītību savās valstīs. Mēs, eh, protams, atzīstam, ka mums vajadzētu atbalstīt nodokļu iestādes attīstības valstīs, pašlaik tā nenotiek. Šorīt eh, mums komitejā mēs runājām par eh, labiem piemēriem. Varētu, piemēram, ieviest nodokļu inspektors bez robežām. Tas ir eh, piemērs, ko varētu atbalstīt. Tāpat arī mēs runājam par korporatīvās nodokļu bāzes ieviešanu uh, attīstības valstī. Šeit ir paredzēti trīs projekti, piemēram, valstu specifiskie ziņojumi, PEPS projekti, ko ievieš ECB, un arī uh, du, izvairīšanās no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Ir skaidrs, ka ir ļoti daudz uh, dažādu uh, informācijas apmaiņas starp valstīm un vajadzētu izvairīties no funkciju dubultošanās. Tāpat arī vajadzīga pārvaldība, uh, laba pārvaldība nodokļu jomā. Uh, Eiropas Savienībā vajadzētu palīdzēt attīstības valstīm, un šajā palīdzībā vajadzētu ņemt vērā labas pārvaldības principus. Vajadzētu, mm, piemēram, izpētīt, kurām valstīm Eiropas Savienība jau līdz šim ir palīdzējusi. Es gribētu arī norādīt, ka, lai notrošinātu labu pārvaldību attīstības valstīs, pirmais solis, pirmajam solim noteikti vajadzētu būt mm, pie, savu piemēru parādīt pašai Eiropas Savienībai. Uh, Es citas starpā gribētu teikt, ka e, Eiropas Savienības aģentūras tādas kā EIB vai ERAB nākotnē varētu nodrošināt uh, vēršanos pret e, nodokļu paradīzēm. Protams, mums vajadzētu vērsties arī pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, lai, tas, lai šie apmēri, kas pašlaik ir milzīgi, tiktu samazināti. Uh, vajadzētu ieviest vajadzīgos noteikumus. Šādā veidā mēs parādīsim arī citām valstīm, ka šī cīņa ir būtiska. Un domāju, ka tieši pašas Eiropas Savienības valstis būs vislielākās ieguvējas. Paldies! Paldies uh, referentam! Atvainojos, bet no tūku kabīnēm vairāk kārt nāca eh, signāli, ka ir problēmas ar, ar tūkojumu, ka Nu, laikam, atcīmēs, līdz ar to ne visi kolēģi vairs saprast, ko jūs te vēstat, nu atvainojos par to, bet tagad EPP vārdā e, Toms Landers Kandelārē, tātad e, ēnu referents. Paldies, un paldies arī referentam par konstruktīvo attieksmi un, un veikto darbu, tiešām bija ļoti laba sadarbība šī te. Varbūt, ka nu, beļģu faktors tā teikt nostrādāja. Nu, tiešām labs pamats turpmākiem darbam te ir uh, radīts uh, un vērojams jūsu ziņojumā. Un eh, arī šodien eh, kontekstā ar agresīvu nodokļu plānošanu un uz diskusiju, kas mums bija šis ļoti aktuāls atzinums. Nu, vairāk komentāru. Šis te kanšī bija kanšī, tad valstīm specifiski, ko ziņojam, eh, pieejamība. Te vajadzētu izcelt MVU un lielās kompānijas atsevišķi. Arī no nodokļu viedokļa raugoties, un tomēr vēl atšķirības. Nu, tas ietekmēs to, kā šie ziņojumi tad būs tiem vai nebūs. Un šī iniciatīva nodokļu inspektori bez robežām, tā, manuprāt, ir laba iniciatīva, to būtu vērts papuli, pa, popularizēt, bet katrā ziņā nevajadzētu pieļaut tās dubultas iniciatīvas Eiropas līmenī. Domāju, ka pašām vajadzībāsīm vairāk jāizstāstās līdz ar to mēs beidzot rīcības eh, kodeks. Um, Tātad uzņēmē, uzņēmējiem šās valstīs nav skaidrs, kas tad šo kodeksu izstrādās. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai tas tomēr priekšlikumā atspoguļotos, lai būtu skaidrība, kas tad atbild par šo, šī kodeksa izstrādi. Un jāņem vērā arī es tev veiktais šeit sakarā. Paldies vēlreiz un gaidu turpmāku sekmīgu sadarbību. Paldies! Ekā ir vārdā Bērāks, kundz, lūdzu. Paldies, un no mans puses paldies referentam. Esmu iesniegusi šāds tāds grozījums arī. Nu, uzsvēršu, ka attīstības eh, valstīm nepieciešama attīstība, lai attiec, attiecīgi izaugsme un labklājība eh, tiktu panākt, protams, ir īpašumtiesības svarīgas tur. Nepieciešams veidot tautsensību, kas ir eh, brīva no korupcijas un, un nodokļiem jābūt pēc iespējas zemākiem, lai atbalstītu vietējo uzņēmēju darbību un augsts nodokļu un nasta, protams, liecina par funkcionējušas valsts darbību. Bet katrā ziņā šādās ekonomikās kādas raksturīgas attīstības valstīm droši vien tas nebūtu vajadzīgs. Un zemi nodokļi var sekmēt vietējo uzņēmēju attīstību. Un, ja sevišķi trūks infrastruktūras šīm tai valstīm, tas varētu būt tāds, tāda tā, tā, konkurences priekšrocība ne tikai starptautiskiem uzņēmējiem, bet arī vietējiem uzņēmējiem. Tātad investēt, eh, tā, tas būtu labs stimuls. Un šo jautājumu vajadzētu vairāk izcelt nedaudz atzinumā varbūt. Tas būtu man nu, tāds principiāls tāds eh, grozījuma pieteikums. Lūk, un eh, jā, zemāka nodokļu un drīzāk sakmējas attīstība nekā kompleksētas nodokļu sistēmas. Paldies, kolēģi! Liberāļu vārdā Pēdējais iečeks, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādātāji. Nu, no mans puses, liels paldies eh, referentam par veikto darbu. Es, nu, principā, esmu viensprāts ar viņu uzsverot, ka Eiropas Savienībai jābūt eh, kā tādam piemēram. Mums ir jāreklamē nepieciešamības caurskatāmības. ECO BEPS nāks klajā ar pasākumiem spontānajā automātiskā informācijas apmaiņai Nu, lai gan šis priekšlikums varbūt mazāk ambiciozs nekā komisijas eh, šodienas priekšlikums, tā kā Eiropā vajadzētu reklamēt savu modeli. Un nu, vienlaikus eh, vajadzētu ņemt vērā arī nesenos notikumus eh, pērn sastībā ar nodokļiem. Nu, vajadzētu arī tomēr teikties pēc jaunām iniciatīvām, nu, piemēram, naudas atmaskāšanas, apkarošanas direktīvu. kopā ar dalību valstīm jāsādā, lai pilnībā īstenot šīs normas, nu, piemēram, obligāto reālo īpašnieku informācijas eh, publicēšanu attiecībās transakcijām dažādām eh, savu automātiskās informācijas apmaiņas eh, mehānismus globāli, šis globālais standārts. Ir svarīgi, lai savienībā tiktu izveidot vienlīdzīgi konkurences noteikumi, arī runājot ar trešajām valstīm. Un lai savu BEPS locekļu atzītu to, ka attīstības valstīm ir nepieciešams vairāk laika, lai nonāktu pie attiecīgajām jaudām, eh, kas ļautu viņiem pieslēgt pie šim mehānismam. Katrā ziņā, ja viņiem dod iespēju eh, autorizāciju tās acīm pielieties šajā mehānismā. Ir um, papildus eh, tāds augstāmības institīvs, kā arī vai country atskatīšanās sistēma, emocijas specifiskais dzīvēm, un um, ir svarīgi, lai informācija būtu pieejama publiski. Informācijas caurskatāmība ir labākais uh, veids, kā novērst uh, Uh, nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Domāju, ka ziņojuma projekts ir labs pamats turpmākam darbam un uh, ar nepacietību gaidu turpmāko darbu. Paldies, Iečak kungs, goja frakcijas vārdā Migos mm, uh, Piegas kungs. Paldies. Eh, Temos que, do, do nosso ponto de vista. Paldies. Attiecībā uz šo atzinumu, mums vajadzētu paust savu kritisko viedoklī par ekonomisko sistēmu, kas pieļauj un pat veicina um, izvairīties no nodokļiem. Šeit ir runa par um, legālu un arī nelegālu praksi. Tas nozīmē, ka te ir runa par sistēmu, kas ļauj uzņēmumiem izvēlēties sev izdevīgāko valsti, kur var gūt lielāku peļņu. Tam visam ir ārkārtīgi smagas sekas. Ja mēs nevērsīsimies pret šīm problēmām, mēs nevarēsim atrisināt šīs, šo situāciju, ja mēs nevarēsim pieņemt vajadzīgos tiesību aktus. Te ir runa par nevienlīdzību, par netaisnīgumu galvenie upuri, varbūt nevienīgie upuri, bet vislielākie upuri ir um, tieši attīstības valstis, kurām ir vajadzīgas investīcijas. Lai sev nodrošinātu šīs investīcijas, tās rada vajadzīgos kritērijus un tērē resursus, kurus varētu daudz labāk izmantot. Līdz ar to šīs valstis sevi pakļauj pastāvīgam neattīstības stāvoklim. Netiek nodrošināti vajadzīgie finanšu ienākumi valsts kasēs. Ir e, morālais parāds un arī parāds, kas um, velkas līdzi no koloniālismu laikiem, ko nevar atrisināt. Trūkst caurzemības Vajadzētu nodrošināt, lai visa informācija būtu publiska, jo šis tādzmības trūkums uh, ir tāds kā ierocis. Tas attiecas gan uz šo jautājumu, gan arī uz zirga gaļu, ko pagājuši gadu atradām lazaņā. Mēs redzam, ka sabiedrībai trūks informācijas. Sabiedrībai ir vajadzīga informācija, lai varētu nodrošināt vajadzīgos instrumentus. Vajag iesaistīt trešās, valsts, trešās pasaules valstis šajās diskusijās. Līdz šim šīs valstis eh, tika iesaistītas tikai konsultācijās, tās nepieņēma lēmumus. Ir jānodrošina, lai šajos eh, īstenojumos projektos tiktu ņemtas vērā attīstības valstu īpatnības. Šeit ir runa par uh, ražošanas sektoru, kas ir ļoti būtisks eh, šo valstu attīstībai. Un katrai valstī ir savas problēmas un savas īpatnības. Um, protams, ir jāņem vērā arī, ka šajās valstīs ir mehānismi, ko multinacionāli uzņēmumi izmanto, lai nemaksātu nodokļus. Um, vairāk deputāti savos izteikumos pauda vienu un to pašu ideju. Uh,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 kur tiek radīta pēļņa. Mums ir tas pats izšķirošākais jautājums, un uz to arī vajadzētu balstīt visas pārējās idejas. Un, uh, paldies! Zaļo vārdā Šulīkunce. Paldies, priekšādātāji! Paldies um, Baģēkungām par atzinumu projektu. Uzskatu, ka tas ir labs pamats tālākajam darbam, un es zinu, ka jums bija dažādi ierobežojumi. Uh, Es ceru, ka mūsu darbs ļaus Eiropas parlamentam atkārtot uh, savu pozīciju, ko tas jau ir paudis vismaz divas reizes 2011. gada februārī ziņojumā, ko man bija tas gods rakstīt par nodokļu sistēmām un attīstību, un 2013. oktobrī uh, ļoti labajā Kleva Kekus ziņojumā par cīņu pret krāp, nodokļu krāpšanu un nodokļu paradīzēm. Uh, Vairāki e, punkti, kas jau ir pieminēti, būtu vēl jāprecizē. Attiecībā uz pirmo punktu, manuprāt, vajadzētu noteikt par pamatu, ka konsolidētāji nodokļu bāzē ir jābūt obligātāji, jo savādāk mēs radīsim vēl lielāku neskaidrību. Vajadzētu rēcināt um, ieviest minimālo bāzi sabiedrībām. Ceturtais punkts um, - nodokļu paradīžu definīcija. Uh, paš, pašlaik pirmais posms ir noteikti Eiropas eh, melno sarakstē, um, sarakstu nodokļu paradīzēm. Eiropas parlaments eh, vairāk kārt eh, to ir lūdzis, bet komisija nav uh, parlamentu uzklausījusi. Septītajā punktā, manuprāt, vajadzētu uzstāt, ka vajadzētu iekļaut attīstības valstis jauno starptautisko normu uh, definēšanā attiecībā uz nodokļiem. Nevajadzētu būt tā, ka uh, šī definēšana ir tikai bagātāko valstu uh, privilēģija. 11. punkts attiecībā uz uzvedības kodeksiem es uzskatu, ka mana pieredze mani ir padarījusi ārkārtīgi skeptisku attiecībā uz šādiem ieteikumiem. Uh, vajadzētu aicināt dalību valstis pilnībā īstenot um, naudas atmaskāšanas direktīvu un vajadzētu publiskot uh, to uh, um, saņēmējs sarakstu, kas gūt, gūst labumu no uzņēmiem, tātad holdingi, trusti un tā tālāk. Tas ir aicinājums Eiropas komisijai, lai tā uh, aizliegtu un izsekotu paskastīšu firmas un līdzīgas firmas, kuru vienīgais mērķis ir uh, transnacionālo uzņēmumu nodokļu bāzes erodēšana. Paldies! Uh, pat labi neviens vairs nav pieteicies, komisija šķiet uh, arī vēlas tam ieklausīties un neko nevēlas sacīt, tāpēc noslēgumā vēlreiz vārds uh, referentiem. Baigie kungs, lūdzu. Merci, Président. Je voudrais tout d'abord remercier. Priekšādātāji, paldies. Gribu teikt arī visiem citiem paldies par šo priekšlikumu, tieši tāpat kā Žalīka un nu pat teica. Šķiet, ka vienošanās būs visai pamatīga, šķiet, to varēs atbalstīt daudz šī parlamenta deputāte. Eh, bet, nu jā, tika teikts ļoti daudz, kas to teica, nu, virkni kolēģi, tāpat arī sekretārs būs eh, jāsamazina šis teksta daudzums, lai mēs varētu iekļauties Bet es domāju, ka pamats tālākam darbam ir ļoti labs, un es domāju, ka beigu beigās lielākā daļa no mums varēs šo galu tekstu atbalstīt, kas arī ir tas svarīgākais. Un paldies par atbalstu šajā atzinuma sagatavošanā. Vielen Dank, ich darf. Paldies, vēlos norādīt kolēģiem un kolēģiem, ka termiņš grozījuma iesniegšanā ir 14. aprīlis un 12. pulkstens 12. pēcpusdienā tātad. Un 6. maijā mums vēlreiz būs diskusija šeit un uh, 7. mājā ir plāns balsojums šajā komitejā. Nu, protams, mūsu atzinums 1. jūnijā tiks skatīts arī attīstības komitejā, kur tad attiecīgi viņi tur pār to balsos. Jā, nāc nu, ir patencijiem tālāk, 8. punkts dažādi jautājumi, neviens nav pieteicies. Līdz ar to 9. punkts vēlos norādīt, ka mums nākamā sanāksme 14. aprīlī paredzēta 9. pulksten precīzi un tad arī pēc 3. Paldies visiem par uh, līdzdalību. Un eh, lai jums eh, patīkams un jaukas eh, lieldienu brīvdienas. Sēdi galā, visu labu!